punkts ir eh, trešdienas rītā, un eh, pirms tā tiks izskatīts vēl kāds cits punkts. Es ceru, ka neviens neiebilst pret izmaiņām darba kārtībā, ka jūs tāpat arī atbalstāt iepriekšējās eh, sēdes protokolu. Tas ir 8. Eh, un 13. janvāra sēžu protokols apstiprināt. Ja ir iebildumi, tie ir jāiesniedz sekretariātam līdz eh, rītdienas rītam. Pretējā gadījumā protokols tiks apstiprināts bez izmaiņām. Tāpat es gribētu sveikt mūsu vidū jauno uh, locekli Pribētiča kungu, kurš stājas Mišela Rokāra vietā, kā mūsu komitejas loceklis. Tāpat pirms mēs sākam darbu, vēl īsts paziņojums no mūsu interneta televīzijas komandas. Jums ir jāizmanto savs mikrofons, jo pretējā gadījumā internetā parādīsies nepareizs runātāja vārds un uzvārds. Es domāju, ka līdz ar to mēs varam pāriet pie mūsu pirmā darba kārtības punkts šodien. Tas ir Eiropas Savienības un Brazīlijas strateģiskās partnerības un dodu vārdu referentei Kopskundzei. Paldies priekšsēdētāji pēdējo dažu gadu laikā Eiropas Savienībai ir bijušas uh, ļoti izvērstas attiecības ar Brazīliju, un tām ir nepieciešams arī koordinēts pamats. Un šīs attiecības balstās uz vēsturiskām un kultūras saiknēm, tāpat uz demokrātijas tiesiskuma principiem, mūsu kopīgām bažām par klimata pārmaiņām un par uh, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un kodēļ ieroču neizplatīšanu. Uh, 2007. gadā Lisabonā, kad notika pirmā galotņa tikšanās, uh, tika nolēmts uh, organizēt stratēģisko partnerību. Otrā tikšanās notika 2008. gadā, kad tika apstiprināts stratēģiskais rīcības plāns un mm, mums, mēs domājām par attiecību stiprināšanu. Brazīlija ir nozīmīga valsts attiecībās ar Merkusūru valstīm, un tā var spēlēt nopietnu lomu reģionālo konfliktu risināšanā Latīņa Amerikā un stiprināt mieru šai reģionā. Uh, Treškārt, ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, Eiropas Savienībai un Brazīlijai ir jāsadarbojas PTO ietvaros, lai nodrošinātu Dohas attīstības raunda veiksmīgu noslēgumu. Mūsu finanšu sistēmas uh, reformas ņemot vērā arī uh, Uh, Brazīlija var dot lielu ieguldījumu finanšu tirgus regulējumā. Tāpat mēs apspriežam tāds jautājums kā enerģētika, biodegvielas, uh, imigrācijas jautājumu un nabadzības apkarošana ir iesniegti manam ziņojumam 13 grozījumi. Es pateicos visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus. Sešus no šiem grozījumiem esmu iesniegusi es pati, lai aktualizētu šo ziņojumu, ņemot vērā otro galotņu tikšanos, kas notika Rio de Janeiro pagājušā gada decembrī. Es varu atbalstīt trešo grozījumu Šis uh, grozījums uh, dod nopietnu papildinājumu, tāpat var piekrist ceturtajam grozījumam. Sastais grozījums jau ir iekļauts E uh, punktā, un es domāju, ka šeit nekas uh, nav ko papildināt, tādēļ es neatbalstu sesto grozījumu, septītais grozījums. Uh, jāatzīst, ka es īsti nesaprotu, kas šeit ir domāts ar atsaucēm uz principiem. Mm, patiesībā mēs jau zinām, kas mums ir padomā, tādēļ es to neatbalstu, neatbalstu arī astoto grozījumu, jo tur ir teikts, ka ekonomikas krīze skar uh, neaizsargātākos sabiedrības slāņus. Tā tas nav, tās skar visus sabiedrības slāņus. Desmitais punkts jau ir šis teksts iekļauts L punktā, līdz ar to tas nedod nekādu uh, Uh, papildinājumu šim dokumentam. Tālāk 12. grozījums, tas uh, rada tiešām nopietnas problēmas, jo šeit ir strīdīgs jautājums pacelts. Es domāju, ka tam nav īstā vieta šai ziņojumā, jo ziņojumā ir runa par vispārējo stratēģiju attiecībās ar Brazīliju. Bet šajā grozījumā ir runa par zinātni un pētniecību bet es esmu ņēmus vērā kolēģi ieteikumu strādājot pie šī ziņojuma. Paldies! Kurš vēlētos izteikties? Jāņas kungs, lūdzu. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sveikt referenti, referentu Manuprāt, tas ir viņas pirmais ziņojums, un tas ir taps patiešām ļoti veiksmīgi. Ziņojuma tēma ir ļoti būtiska šobrīd, proti attiecību stiprināšanu starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Es esmu iesniedzis veselu virkni grozījumu, ieskaitot arī trešo grozījumu Referenti jau ir pieņēmusi trešo grozījumu, bet pārējos, ko es iesniedzu, tā ne, nav pieņēmusi, acīm redzot. Viņa tikko kā savā ievadrunā teica, ka sastais grozījums jau esot iekļauts ziņojumā, un manuprāt, viņa teica arī, ka sastais grozījums nesot ļoti skaidrs. Es tā īsti nesaprotu, kādēļ viņa to nevar pieņemt. Desmitajā grozījumā runa ir par jautājumu, kas pagaidām neparādās ziņojumā, proti par sadarbību apkarojot terorismu, tāpat arī organizēto noziedzību un narkotiku tirzniecību. Tas ir, tās ir tēmas, kuras vajadzētu pieminēt šajā ziņojumā. Tās tik tiešām ir jomas, kuras gadu gaitā mēs esam iekļāvuši līdzīgos ziņojumos. Uh, Tad, ja rakstām ziņojums par e, attiecībām starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, tad mēs bieži runājam par starptautisko terorismu, narkotiku tirzniecību, organizēto noziedzību. Tādēļ es nedomāju, ka šim ziņojumam būtu jābūt izņēmumam. Visas šīs trīs briesmas pastāvīgi mums draud. Uh, tās uh, var kļūt par draudu gan Eiropas, gan starptautiskajai drošībai. Un tādēļ, manuprāt, šīs trīs tēmas gandrīz vai automātiski būtu iekļaujamas arī šajā ziņojumā. Es nesaprotu, kādēļ kopas kundzē tās šķiet nepieņemamas kā mans grozījums. Tāpat nesaprotu arī, kādēļ viņi negrib pieņemt 12. grozījumu. 12. grozījums ir par sadarbību kodola pētniecībā eh, tajā ir runa arī par slaveno ITER reaktoru par eksperimentālo reaktoru. ITER ir e, ļoti veiksmīgs projekts, jo tajā runa ir par termokodola enerģiju. Mēs nedomājam par jaunu kodolu staciju atvēršanu, nē, tas ir par jaunām tehnoloģijām. Referenti ir no Grieķijas, un Grieķija gal galā arī pati iesaistās daudz un dažādās struktūrās un institūcijās, kas veic šādus pētījumus kodotermiskajā eksperimentālajā jomā, un tādēļ man liktos, ka Grieķijas pārstāvi lielu prieku gribētu sadarboties ar Brazīliju šajā jautājumā, un tāpēc domāju, Kops kundze varbūt tomēr pārdomājiet un pieņemiet šo grozījumu. Paldies, Mērs Plēta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties referentei Kopas kundzei. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz kā pozitīva. Ir izcelti pozitīvie aspekti attiecībās starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Esmu priecīgs, ka viņa pieņēma mūsu grupas iešķir, pie, iesniegto grozījumu par līderu lomas atzīšanu Brazīlijā, Latīņamerikas un Karību reģionā. Brazīlija tik tiešām var palīdzēt reģionālā integrācijā. Latīņamerikas un Karību reģiona integrācija notiek savādāk nekā integrācija Eiropas Savienībā. Tā ir arī cits temps. Kolēģi zinās, ka ekonomiskā, finanšu un pārtiks krīze ir skaidri parādījusi, ja šajā reģionā nebūs valsts iejaukšanās vai in, intervences, tad mēs nevarēsim nodrošināt, arī Eiropā nevarēsim nodrošināt tālāko sociālo integrāciju. Es atvainojos par šo atkāpi. Gribētu tikai teikt, ka esmu ļoti gandarīts, ka referenti ir skatīsies uz reģionālās sadarbības jautājumu, kā uz multilaterālās sadarbības jautājumu ANO ietvaros. Tāpat arī par vīdas aizsardzību runāts, par imigrāciju, no migrantu viedokļu citas starpā. Tāpat Kopas kundze ir iekļāvusi atsauc arī uz tūkstošgadus attīstības mērķiem un uz Brazīliju kā līderi ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Piemēram, eh, cilvēks attīstības indeksu tā var rādīt kā celt arī mazāk attīstītās valstis. Ir. Mēs esam iesnieguši vēl divus grozījumus, kurus Kopskunds neatbalsta, bet mēs tos neatsauksim. Piemēram, 7. grozījums. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs, jo tur runa par ekonomiskām attiecībām, strateģiskajās partnerattiecībās. Mūsu ekonomiskajās un tirdzniecības attīstībās ir jāņem vērā tās asimetrijas, kas šobrīd pastāv starp Brazīliju un Eiropas Savienību, jo tādas neapšaubāmi pastāv. Mēs nerunājam par diviem vienādiem gru, reģioniem. Bez tam astoto grozījumu arī iesniedz mana grupa Kops kundze ir taisnība. Ekonomiskā krīze šobrīd ietekmē ikvienu, taču ne visus tā ietekmē pilnīgi vienādi. Ja mēs runājam par strateģiskām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Brazīliju, tad ir jāprūpējas par to, lai ievainojamākie un neaizsargātākie tomēr varētu pārvarēt šo krīzi, lai mēs dotu viņiem iespēju. Starptautiskais finanšu sektors un banku sektors ir radījuši šo krīzi. Un e, nekādā gadījumā pie krīzes nav vainīgi strādājušie ne Brazīlijā, ne arī Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamā runātāja Anna Gomeša lūdzu. E, Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties Kopas kundzei par lielisko ziņojumu. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments kaut ko pozitīvu pateiktu par šo sadarbību un izteiktu rekomendācijas padomēji par to, kā būtu veidojams šīs strateģiskās partnerattiecības ar Brazīliju. Brazīlija ir ļoti svarīga valsts, un tās svars globālajā pasaulē aizvien vairāk pieaug. Tas tādēļ, ka Brazīlija ir unikāla politiskā un kultūras pieredze. Cita starpā Brazīlijai ir pieredze arī dažādu rasu sajaukšanās jautājumā, dažādu etnisko grupu sadzīvošanā, dažādu kultūras vērtību līdzās pastāvēšanā un dažādu vēsturisko pieredžu atzīšanā. Mūsdienu globalizētajā pasaulē šāda pieredze kļūs aizvien svarīgāka. Kā sociālisti un kā portugālieti Uzskatu, ka Eiropai ir ļoti daudz kā kopīga ar mūsdienu Brazīliju. Mēs daudz ko varam iegūt, intensificējot strateģisko dialogu ar Brazīliju un veidojot konsultācijas Uh, arī dažādi veidi citu sadarbību ar Brazīliju, ANO un citās daudzpusējās organizācijās. Tikai izmantojot šādas sinerģijas iespējas, mēs varēsim ef efektīvi panākt savus mērķus. Piekrītu gandrīz visiem grozījumiem, kas ir iesniegti. Jaņev kungs šeit izteica dažas iebildes Elēnī Kopas pozīcijai. Viņš nožēloja to, ka nav pieņemti viņa grozījumi par starptautiskā terorisma un narkotika apkarošanas uh, tēmu un, un apkarošanu. Kopskundze teica, ka L paragrāfā jau šī doma esot izteikta. Tas nozīmē, ka pamatos viņi ir vienasprātis. Vēl ir kāds Jaņevkunga grozījums, ko Kopskundze nav pieņēmusi. Tas ir grozījums numur divi par Brazīlijas piedalīšanos ITER projektā, numur 12 es atvainojos. Pirmoreiz izlasot šo grozījumu, es arī šaubījos par to, un es piekritu Elēnī viņas nostājā. Taču tagad esmu papētījis šo tēmu dziļāk. Un, manuprāt, Jaņa, Jaņez kungam ir taisnība. Startautiskajā ITER projektā ASV, Japāna, Dienvidkoreja, Indija, Krievija un Ķīna jau ir iesaistījušās. Šeit mēs nedomājam par kodola sintēzes izpēti un par kodola ieroču radīšanu. Runa ir par pavisam citu reakciju, par kodola termisko reakciju. Un kodola termiskās enerģijas ražošana, kas būtu lētāka un tīrāka enerģija, salīdzinot ar parastajām tradicionālajām kodola elektrostācijām. Un tādēļ es domāju, ka būtu labi ar, kopā ar Brazīliju piedalīties šajā projektā. Es personiski arī esmu satraukusies par kodolieroču izplatīšanu. Mēs nevēlamies radīt aizbildinājumus vai jau kādu pamatu Brazīlijas, Indijas vai citas zinātniekiem iesaistīties kodolieroču tālākajā radīšanā, militāros mērķos. Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem formulējot savu domu. Ja par kodola sintēzi un kodola termiskās enerģijas ražošanu mēs runājam miermīlīgos nolūkos, tad es domāju, būtu labi pieminēt šīs partnerattiecības. Paldies! Paldies! Rozinga kungs lūdzu, paldies priekšsādātāji! Vai es varu runāt dāņu valodā? Øh, jeg er meget tilhænger af øh, ITER-projektet, og der var jo oprindeligt en meget stor... Paldies, priekšsēdētāji. Es atceros, ka savulaik runājot par ITRE projektu, bija liels, liels ķīviņš starp Eiropas Savienību un Japānu par to, kur tieši šīs projekts tiks izvietots. Japāņa ieguldīja milzīgu naudu divreiz desmit miljārdi eiro, lai tik šis projekts atrastos Japānā. Taču uh, Gala rezultāts ir tāds, ka ITER projekts ir izvietots Spānijā un Francijā. Es domāju, ka tehnoloģiskā attīstība attīstās pati par sevi un tiks radītas jaunas iespējas ražot enerģiju. Ir svarīgi, lai tajā iesaistītos pēc iespējas vairāk gudru cilvēku un valstu. Mums ir jādod iespēja šai nozarē attīstīties. Un tad, kad mums būs jauna energoavot, mēs visi varēsim no tā gūt labumu. Ja gribam veiksmīgi piedalīties ITER projektā, tad, protams, tas nebūs par brīvu. Mums ir jādod savs ieguldījums, savs finansiālais ieguldījums. tie, kas piedalās, gūst, protams, ārkārtīgi lielu labumu, un arī še, visai šai enerģetikas nozarē būs milzīgs devums no šī projekta. Ar to mums jārēķinājās sniedzot savas sagotnējās iemaksas. Ir svarīgi atvērt durvis tiem, kas vēlas piedalīties šajā projektā, jo tas ir ļoti svarīgs projekts, un ja mēs gribam, lai tas attīstītos ātri, tad mums ir jāpiesaist arī Brazīlija. Iespējams, ka pēc kādiem 50 gadiem mēs varētu komercializēt jauno enerģiju, bet lielākais darbs jāiegūtu tagad. Paldies Rozinkungam. Tagad uh, eh, Marielēna Kopa noslēguma vārdus teiks. Paldies. Paldies priekšādātāji. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Jaņieza kungam pirmkārt gribētu teikt tā, runājot par desmito grozījumu. Aņa Gomes jau pieminēja, ka manā ziņojumā ir vesela rindkopa, kurā runa ir par starptautisko terorismu, starptautisko noziedzību, narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, mazo un vieglo ieroču tirdzniecību, un tādēļ, manuprāt, jūsu grozījums vienkārši atkārto šo domu. Meijer Pleitas kungs pieminēja vairākus jautājumus savā runā. Pirmkārt, es gribētu pateikties viņam par komentāriem. Jā, Meijer Pleitas kungs, jums ir taisnība. Pilnīgi iespējams, ka ekonomiskā krīze visvairāk skar vieglāk ievainojumās sabiedrības grupas. Taču, manuprāt, diskusijas par šo ziņojumu ir ļoti daudz šķaitņēnas. Es nevēlētos, lai mēs ziņojumu bagātinātu ar kaut ko tādu, kas izceļ tikai vienu krīzes aspektu vai viena veida sekas. Tālāk runājot par ITER projektu, par kur šeit izteicās vairāki kolēģi. Atkārtošu to, ko teicu jau iepriekš. Šajā ziņojumā runa ir par Eiropas Savienības vispārējo stratēģiju. Jaņes Barnuevo kungs vēlas, lai atsauc uz ITER projektu būtu vienā konkrētā rindkopā. Tad šī rindkopa ir tāda vispārīga, tajā runa ir par nepieciešamību attīstīt e, tīrās enerģijas, kas nebūtu CO2 bagātas. Un tāpat arī par to, ka ir nepieciešams aizvien vairāk izmantot atjaunīgos energoavotus. Tātad tas ir visai vispārīgs energo jautājumiem veltīts paragrāfs. Es negribētu minēt vienu konkrētu projektu, ITER, neminot citus. Tas būtu tad ārkārtīgi, manuprāt, ne līdzsvaroti. Mēs pieminētu vienu atsauci šeit, un arī ITER nav minēts nekur citur ziņojumā, un tādēļ es tomēr pastāvu uz savu pozīciju un negribu to pieņemt. Gribētu vēlreiz pateikties visiem komentētājiem, tāpat arī paldies Eiropas komisijai un mūsu komitejas sekretariātam par lielisko sadarbību, kas mums bija ziņojuma tapšanas gaitā. Vēlreiz paldies par uzmanību. Paldies, Kopas kundzei! Gribētu atgādināt kolēģiem, ka balsosim par šo ziņojumu rīt pēcpusdienā. Un tagad būs neliels pārtraukums, jo mēs gaidām, kad ieradīsies Taģikijas prezidents. Pārtraukums dažas minūtes, pēc tam turpināsim.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 Es gribētu sveikt mūsu viesi, kurš ir Taģikistānas republikas prezidents Rahmons. Tā ir viņa pirmā vizīte Briselē. Un ir arī delegācijas locekļu vidu Zahīrī kungs, kurš ir Taģikistānas ārlietu ministrs, un arī vēstnieka kungs ir delegācijas loceklis. Prezident kungs ir ieradies uh, plašas delegācijas vadībā. Mums ir arī Hjūstona kungs uh, klāt, kurš vada komisijas delegāciju Taģikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. Uh, uh, ir eh, Ahmona kungām notikusi tikšanās ar Bēļģijas premjerministru, ar Barozo kungu, Ferrero Valdners kundzi, ar Jopu Des Heferu, NATO ģenerālsekretāru. Great attention, uh ar Eiropas centrālās bankas pārstāvjiem, Eiropas Savienība un mūsu parlaments pievērš lielu uzmanību Centrālāzijas valstīm un uh, arī jūsu valsts Taģikistāna Uh, izraisa mūsos lielu interesi. Uh, tā ir vēsturiski bijusi uh, tikšanās vieta sadarbības veidošanai starp dažādiem kontinentiem. Eiropas parlaments pagājušā februārī pieņēma rezolūciju par sadarbību. Un uh, mēs runājām arī par cilvēku tiesību situāciju un demokrātijas principu ievērošanu Centrāla Āzijas valstīs. Šīm valstīm nāk saskarties ar lieliem izaicinājumiem, ar stabilitātes nodrošināšanu valstīm, kuras atrodas Afganistānas uh, kaimiņos. Prak praktiski runājot, sadarbības un partnerības nolīgums starp Taģikistānu un Eiropas Savienību ir parakstīts 20, 2004. gada oktobrī, tagad to ir ratificējušas visu dalību valsts izņemot Grieķiju. Un Taģikistāna arī jau ir ratificējuši šo nolīgumu. Mūsu referents uh, Peterlis kungs arī sagatavo ziņojumu par šo uh, jautājumu. Mēs vēlētos arī dzirdēt jūsu viedokli par situāciju jūsu valstī un par attīstību Centrāla Āzijas reģionā. Paldies, prezident kungs, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni un dod jums vārdu. محترم جناب رئیس و وکیلان خانم ها و جنابان گرامی Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, sākumā es vēlētos izteikt savu apmierinātību ar to, ka attiecības starp Taģikistānu un Eiropas Savienību attīstās un stiprinās vairākās jomās. It īpaši pēdējo gadu laikā šis process ir aktivizējies un mēs uh, konstatējam konkrētus rezultātus, un tas dod uh, stimulu mūsu attiecību stiprināšanai politiskā, ekonomiskā, humanitārā un drošības jomā. Tāpat arī reģionālās sadarbības jomā, kā arī sadarbībai starptautiskajā arēnā. Ar vēlētos minēt, plašas starp parlamentu attiecības starp Taģikistānu un Eiropas Savienību, kas pastāv kopš 2004. gada. Šajā laikā ir notikušas trīs tikšanās, apspriežot sadarbību dažādās jomās starp parlamentiem. Esam runājuši par uh, sabiedrības demokratizāciju, cilvēku tiesībām, enerģijas nodrošinājumu, cīņu pret uh, starptautisko terorismu, noziedzību, uh, narkotiku un ieroču kontrabandu. Mēs uzskatām, ka ne viss uh, šīs uh, parlamentu sadarbības potenciāls līdz šim ir izmantots. Eiropas uh, parlaments uh, var uh, sniegt vēl lielāku atbalstu parlamentu darbības stiprināšanai Taģikistānā, daloties bagātājā parlamenta darbības pieredzē un arī tādos jautājumās kā cilvēku tiesību iedibināšana un nodrošināšana. Tāpat mēs varam tālāk attīstīt arī mūsu ekonomiskās attiecības un sadarbību pagājušajā gadā divpusējās tirzniecības apjoms starp Eiropas Savienības valstīm un Taģikistānu bija ast, pārsniedza 880 miljonus dolāru, un tas ir 20% pieaugums ar, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uh, ārējās tirzniecības apjoms mūsu valstī ir pieaudzis trīs kārtīgi pēdējo gadu laikā, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī starptautisko finanšu krīzi un tās negatīvo ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. Ieņēmumu apjomu samazinājums no eksporta uh, It īpaši tas, ka ir cenu eh, samazinājums noticis eh, mūsu galvenām eksportprecēm kokvilnai un alumīnijam. Šis samazinājums ir eh, par 15%. Tādēļ ir nepieciešams aktīvi un kopīgiem spēkiem reaģēt, apkarojot krīzes negatīvo ietekmi Uh, mūsu ekonomikas attīstībai ir nepieciešamas plašas Eiropas Savienības investīcijas. E, Taģikistānai. Yeah. Uh, 93% valsts teritoriju veido kalni. Un uh, tikai 0,7 hektāri uh, zemes uz vienu iedzīvotāju un tikai 0,08 hektāri ir nodrošināta ar irigāciju. Mums ir uh, mūsu geogrāfiskās situācijas dēļ jātīsta hidroenerģētika. Tādēļ mūsu valstī ir uh, nepieciešams pabeigt Rogunas uh, hidroelektrostaciju un arī uh, citu elektrostaciju celtniecību ir nepieciešama. Rogunas hidroelektrostacija tika uzsākta vēl padomju laikā uh, pēc Uzbekistānas un Krievijas pētniecības institūtu atzinumiem Rogunas hidroelektrostacija būtu varējusi atrisināt mūsu enerģētikas problēmas, ja būtu pietiekams ūdens daudzums Amudārijas upē. Mēs nedrīkstam uh, par zemu novērtēt šīs, klim, šīs elektrostacijas nozīmi. Uh, Tāpat ir jāņem vērā arī starptautiskā eh, arī klimata pārmaiņas un tas, ka mēs arvien biežāk saskaramies ar sausumu periodiem. Kaimiņu valstīm ir nepieciešams aktīvi sadarboties un iesaistīties šā projekta īstenošanā. Mēs nožēlojam, ka sapratnes memorands uh, un uh, sadarbības gars uh, nav pietiekam augstā līmenī Centrāla Āzijas valstu starpā. Mums ir uh, jāņem vērā arī tas, ka ir nepieciešama sadarbība un Eiropas Savienības atbalsts mums ir nepieciešams attīstības projektu īstenošanā, lai veicinātu ekonomikas progresu Taģikistānā. 17 gadu laikā Eiropas Savienība ir piešķīrusi vairāk nekā 555 miljonus eiro tacis programmām un pārtiks paliedzības eh, programmām cilvēku tiesību uh, nostiprināšanai un robeža apsardzības uh, nostiprināšanas programmām, tāpat arī vidas aizsardzības uh, pasākumu veikšanai. Mm, šobrīd mums ir jāattīsta apusē izdevīga sadarbība, veicinot ilgtspējīgu attīstību. Un uh, šeit svarīgi ir Eiropas Savienības stratēģija Centrālā Azijas reģionam. Mums ir nepieciešami uzticami partneri Centrālā Azijas reģionā. Mūsu reģions saskars ar globāliem izaicinājumiem un draudiem, un mums ir jāstājas tiem pretīm. Eh, šeit, es domāju, mūsu robežu apsardzību. Mums ir nepieciešami finanšu instrumenti no Eiropas Savienības puses desmitkārt lielākā apjomā. Uh, Domājot arī par ilgtspējīgu attīstību, mums ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, tāpat arī cīņā pret starptautisko terorismu, politisko ekstrēmismu, pārobežu noziedzību, narkotiku tirdzniecību. Visi šie apstākļi jāņem vērā. Mums ir jāveicina reģionu valstu attīstība jo tas viss pozitīvi ietekmēs arī Afganistānas uh, ekonomisko rehabilitāciju. Runājot par sadarbību drošības jomā starp mūsu valstu un Eiropas Savienību, es gribētu minēt vairākus uh, punktus par robežu apsardzības programmu attīstību un īstenošanu Taģikistānā. Šajā perioda uh, Eiropas Savienība ir piešķīrusi 7,3 miljonus eiro Taģikistānai šais programmas ietvaros. Mēs esam, protams, pateicīgi Eiropas Savienībai šo atbalstu, bet tomēr jāsaka, ka šis skaitlis nav samērojams ar reālajām prasībām nepieciešamām. Uh, Taģikistānai ir garākā kopējā robeža ar Afgan Afganistānu mūsu reģionā, un šeit ir daudz kalnu uh, rajonu pie robežas. Mums ir vairāk nekā 1400 km kopīga robeža ar Afganistānu. Un pēdējo desmit gadu laikā saskaņā ar ANO datiem uh, Tāģikistāna ir kļuvusi par galveno narkotiku tirzniecības epicentru un mums ir tādēļ nepieciešams pastiprināt robežu apstardzības programmu. Viena no mūsu Taģikijas sabiedrības galvenajām problēmām ir at, e, izglītības sistēmas attīstība. Tikai tās valstis, kas veic ieguldījumus izglītībā var uh, cerēt uz progresu. Jaunie taģiki arvien vairāk interesējas par iespējām mācīties Eiropas uh, izglītības iestādēs, un es domāju, ka Eiropas Savienības valstis var dot mums uh, pozitīvu ieguldījumu daloties pieredzē par to, kā šī sistēma darbojas Eiropas Savienībā, kādas ir jūsu vērtības. Uh, Eiro, Erasmus uh, stipendiju programmu mēs uh, varētu izmantot, uh, lai gan šī programma nepilnībā atbalsta saskan ar mūsu prasībām. Bet mēs cenšamies izmantot jebkuru iespēju, lai eh, taģiks spētu mācīties eh, Eiropas universitātēs. Tāpat arī prīmas institūts, kurā varētu mācīties ne tikai Taģikistāns, bet arī Afganistānas un citu centrālā Azijas valstu studenti. Dāmas un kungi starp parlamentu attiecību veidošana starp Taģikistānu un Eiropas Savienību ir nopietni solis uz priekšu Mums ir nepieciešams pastiprināt sadarbību, lai nodrošinātu cilvēku tiesību un pamatvērtību īstenošanu. Mums ir uh, pateicamies par atbalstu šā uh, mērķa sasniegšanā, un es jums pateicos par uzmanību. Paldies! President, thank you so much for. Paldies, godātais prezident par to, ka jūs iezīmējāt mūsu sadarbības virzienus, kā mēs varētu uzlabot to, kas jau notiek, un vēl paplašināt. Gribētu uzsvērt, ka šī sēde ir ne tikai ārlietu komitejas sēde, bet organizējas arī īpaša delegācija, kuras uzmanības lokā ir attiecības ar Centrālu Āzijas valstīm. Tātad tā ir delegācija sadarbībā ar visām reģionu valstīm - Kazahstānu, Kirgistānu, Uzbekistānu, Taģikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju. Šīs delegācijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja ir mūsu kolēģe Junkevičienas kundze. Un tādēļ arī došu viņai vārdu kā pirmajai komentāriem un jautājumiem. Jukņevičienas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kundze kungs, eh, jūsu ekscelence, prezidenta kungs, gribu jūs atkal sveikt ar ierašanos Eiropas parlamentā. Eh, man ir liels prieks jūs šeit sveikt. Kā jau tik minēts, esmu starpparlamentārās delegācijas vadītāja. Mums jau ir izveidojušās ļoti labas attiecības ar jūsu parlamenta deputātiem esam vairāk kārt tikušies, noturējuši diskusijas. Manuprāt, tās bija ārkārtīgi auglīgas un interesantas abām pusēm. gribētu izteikt savu nožēlu par to, ka partnerattiecību un sadarbības līgumu vēl nav ratificējusi viena no Eiropas Savienības dalību valstīm. Manuprāt, mums kā parlamentāriešiem šis jautājums ir jārisina Un šī formalitāte vienkārši ir jāpaveic. Jo bez tās mēs nevaram izmantot šo ārkārtīgi vērtīgo instrumentu pilnībā. Pagājušā gada oktobrī, nē, es atvainos 2007. gada oktobrī saka runātāji, notika starpparlamentārā tikšanās Strasbūrā. Eiropas parlaments uzņēma parlamentāriešus no Dušambes. Šī gada aprīlī esam plānojuši savukārt mēs doties uz Dušambi. Delegācijā būs vairāki deputāti no Eiropas parlamenta, un es jau tagad ar prieku gaidu šo braucienu. Gribētu pieminēt kādu ļoti svarīgu faktu, prezidenta kungs, kas saistās ar jūsu vizīti Eiropā. Tikko kā jūs bijāt vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm Latvijā, man ar jums bija pavisam īsa saruna šodien, kad ieradāties Eiropas parlamentā, un es zinu, ka jūs drīzumā brauksiet uz abām pārējām Baltijas valstīm. Tātad Latvijā jūs jau bijāt, bet brauksiet arī uz Igauniju un Lietuvu, un es kādreiz esmu no Lietuvas. Mums bija pavisam īsa saruna ar prezidentu par to, Kādā ziņā šī vizīte varētu būt svarīga trim Baltijas valstīm? Manuprāt, mums ir ļoti daudz kopīgas pieredzes. Mums ir līdzīgs ceļš, ko esam gājuši ceļā uz demokrātiju. Mēs esam gājuši pretim tām vērtībām, kas ir labi zināmas Eiropas Savienībā. Domāju, ka apmeklējot trīs Baltijas valstis, jums būs plašas iespējas runāt par šīm tēmām. Es gribētu izteikt vienu komentāru un uzdot vienu jautājumu. Jautājumu, kuru es jau pieminēju sarunā ar prezidentu kungu. Jautājums ir šāds. Taģikistāna un prezidents man droši vien piekritīs, ir tā valsts, kurā ir visaugstākā dzimstība gan reģionā, gan arī citās eh, pasaules valsts, salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Tad varbūt apciemojot tādas valsts kā Lietuva, jūs varētu dalīties pieredzē un pamācīt, kā mēs šo situāciju varētu risināt manā valstī, jo mēs šajā ziņā pēc šī parametra stāli atpaliekam no jums. Mūsu sabiedrība aizvien vairāk noveco. Bet atgriežoties pie nopietnākām lietām, es gribētu aicināt prezidentu kungu izteikt savu viedokli par to, kurās jomās sadarbība ar Eiropas Savienību vai sadarbība, teiksim, ar Baltijas valstīm varētu stiprināties. Es personiski ļoti priecājos par to, ko jūs jau pieminējāt ievadrunā. Proti, jūs teicāt, ka Eiropas Savienības atbalsts izglītības sistēmas uzlabošanā, skolu celtniecībā un jauniešu atbalstā varētu būt lielāka. Jūs teicāt, ka tas būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība atbalstītu izglītības sistēmas attīstību. Godātie kolēģi, jūs droši vien zinat, kā Eiropas Savienība ir veltījusi laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam 700, 750 miljonus eiro, lai atbalstītu Centrālā Afrikas valsts. Es ceru, ka liela daļa Centrālā Azijas valstīs, es ceru, ka šī nauda lielā mērā tiks novirzīt izglītībai, jo tieši jauniešu atbalsts ir ļoti svarīgs mūsu nākotnes aspekts. Prezident kungs, gribētu vēlreiz jūs sveikt ar ierašanos Eiropas Savienībā. Ceru, ka tikšanās, kas jums jau ir bijušas un būs Eiropas parlamentā, būs jums ļoti noderīgas. Paldies par to, ka ieradāties pie mums. Paldies Junkevičienas kundzei. Andrikienas kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais prezidenta kungs, sveicu jūs ar pirmo ierašanos Eiropas parlamentā. Gribētu jums uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, jūs runājāt par energodrošību. Energodrošības jautājums ir Eiropas Savienības prioritāte. Vai jūs redzat konkrēti, kā Taģikistāna varētu dot savu ieguldījumu Eiropas Savienības energodrošībā? Otrs jautājums, prezidenta kungs, ir par Afganistānu. Jūs to pieminējāt savā runā. Vai jūs varētu izvērtēt to, kā jūs prāt tiek sniegt Eiropas Savienības palīdzība Afganistānai? O, ne tikai Eiropas Savienības, bet arī dalību valstu palīdzība Afganistānai. Paldies! Paldies, Palecka kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais prezidenta kungs! Thank you, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par jūsu paziņojumu un par gatavību veidot attiecības starp jūsu valsti un Eiropas Savienību. Es vēlējos uzdot jautājumu par reģionālo sadarbību. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, lai dru, uh, veidot stingrākas ekonomiskās saites. Uh, nodrošināt lielāku drošību, kā jūs sadarbojaties ar Taģikistānas kaimiņu valstīm. Un vēl es vēlējos pajautāt, kādas ir jūsu attiecības ar tādām valstīm kā Krievija un Ķīna. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, jums vārds! Pirms es vēlētos jums visiem pateikties. Mm, šīs vizītes galvenais mērķis Eiropas eh, Savienībā un eh, Baltijas valstīs ir tā ir patiesībā pirmā oficiālā Taģikistānas prezidenta vizīte šais valstīs, Un uh, šās, šīs vizītes mērķis ir stiprināt uh, attiecības, sadarbību, draudzību ar šīm valstīm. Mēs esam ieinteresēti stiprināt attiecības starp mūsu tautām un mums uh, ir uh, līdz šim bijusi ļoti pozitīva pieredze sadarbības veidošana, bet ņemot vērā mūsdienu apstākļus, mums šī sadarbība vēl ir jāuzlabo un jāpastiprina. Mēs vei, vēlamies veidot arī līguma tiesisko bāzi attiecībām ar šīm valstīm, lai atvieglotu kontaktus starp mūsu valstu cilvēkiem. Mums ir ļoti pozitīvas attiecības ar Eiropas Savienību, Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas parlamentu augstā līmenī. Un mēs vēlamies, lai šī sadarbība attīstos arī, attīstītos arī turpmāk. Kādēļ? Mēs visi apzināmies, kāda ir uh, situācija eh, šodien pasaulē, un kā jau es iepriekš norādīju savā ievadu runā, Taģikistāna atrodas eh, ļoti eh, svarīgā, būtiskā geogrāfiskā reģionā. Mums ir vairāk nekā 1400 kilometru kopīga robeža ar Afganistānu. Uh, un pēdējos 18-19 gadus pēc PSRS sabrukuma Taģikistāna loma ir būtiska garantējot Taģikistānas, Afganistānas robežas drošību. Mēs veidojam tādu kā buferu zonu, uh, vēršoties pret nelegālu nak narkotiku un ieroču tirdzniecību un starptautisko terorismu. Mēs visi eh, zinām, ka mm, drīz pēc neatkarības iegūšanas Taģikistānai nācās saskarties ar eh, pilsoņu kara traģēdiju, kas radīja arī nopietnus materiālos zaudējumus, un uh, Taģik Jā, ir tāds teiciens. Ja deg kaimiņa māja un jūs uh, nepalīdzēsiet šo ugunsgrēku apdzēst, tad uh, ugunsgrēks pārsvēdīsies arī uz jūsu māju. Un arī Taģikistāna ir uh, saskārusies ar uh, draudiem, ka terorisms no Afganistānas varētu pārsviesties uz mūsu valsti. Mums ir pieredze cīņā pret terorismu. Mēs esam daudz cietuši no šiem draudiem un izaicinājumiem, kas saistīti ar starptautiskā terorisma apkarošanu un 90. gadu beigās. Es vērsos pie ANO dalību valstīm, aicinot veidot drošības joslu uz Taģikistānas, Afganistānas robežas, bet uh, atbild, kā atbilde uz manu priekšlikumu izskanēja vienā teikumā. Priekš, prezidenta kungs, tā ir jūsu reģionālā, jūsu valsts problēma. Mums ir pašiem pietiekam daudz citu problēmu. Līdz ar to situācija pasaulē visai starptautiskai sabiedrībai parāda vai parādīja, cik nepieciešams ir kopīgiem spēkiem vērsties pret šādiem draudiem. Taģikistāna ir iestaistījusies pret terorismu koalīcijā kopš tās dibināšanas. Es ceru, ka Eiropas Savienība var dot nopietnu ieguldījumu cīņā pret starptautisko terorismu, nelegālu narkotiku kontrabandu un ieroču tirzniecību un iesaistīties vēl vairāk Afganistānas problēmu risināšanā, jo Afganistānas problēmas atrisināšana, uh, es gribētu norādīt, ir vienīgais veids patiesībā, kā šo problēmu atrisināt, ir miermīlīgu sarunu ceļš, un tas, eh, tie ir eh, galvenie mērķi manai vizītēji Eiropas Savienībā un Baltijas, Baltijas valstīs. Eh, vēl viens jautājums ir par to, kādēļ mēs vēlamies stiprināt sadarbību ar Eiropas Savienību izglītības jomā. Kā jau es norādīju, Taģikistāna ir ļoti interesēta šajā jautājumā un uh, apsveica uh, to, ka Eiropas brīvības institūts, tā uh, filiāla tiks atvērta mūsu valstī, lai dotu lielākas iespējas ne tikai Taģikistānas uh, studentiem, bet citu Centrālā Azijas valstu studentiem un arī Afgāņu studentiem iegūt augsta līmeņa izglītību un tas būs liels un nenovērtējams Eiropas Savienības ieguldījums personāla apmācības jomā. Tālāk par pilsoņu kāru Taģikistānā. Šīs pilsoņu kārš beidzās 1997. gadā parakstot Nacionālā izlīguma uh, līgumu. Uh, ar opozīcijas pārstāvjiem, un mums ir devie, izdevies gūt panākums daudzās jomās mūsu valstīs, un šobrīd uh, studentu skaits augstākās izglītības iestādēs ir kārt lielāks nekā padomju laikā. Mums ir izveidots arī augstākās, uh, specializētas augstākās izglītības iestādes Un uh, šā mērķa sasniegšanai mums ir izveidots prezidenta fonds, kas sniedz atbalstu īpaši apdāvinātiem studentiem, balstoties uz uh, e, eksāmenu rezultātiem. Un uh, šā fonda mērķis ir arī nodrošināt personāla apmācību, studentu, speciālistu izglītošanu, lai nodrošinātu mūsu valsts vajadzības šai jomā. Nākošais jautājums bija šāds. Uh, Taģikistānas ieinteresētība attiecību stiprināšanā ar Eiropas Savienību. Es uh, domāju, ka uh, daži Daž, daļa Eiropas saimnības iedzīvotāja varbūt nezin, kur atrodas Taģikistāna, bet uh, Taģiku alumīnijas un zelts pārsvarā tiek eksportēts uz Eiropu, es atvainojos, uh, kokvilna tiek pārsvarā eksportēti uz Eiropas Savienību, un mēs esam ieinteresēti moderno tehnoloģiju ieguvē Uh, no Eiropas Savienības uh, dalību valstīm. Un Taģikistāna uh, ir ieinteresēta starptautisku projektu izveidē ar SVF atbalstu. Un viens no tiem varētu būt uh, sudraba ieguvis projekts ar jaudu 55 tūkstošu tonu gadā. Un tāpat arī um, uh, Man jādodas, jo. Dārgakmeņu apstrādes uh, projektu īstenošana, tas viss nāktu par labu mūsu ekonomikas attīstībai. Uh, Eiropas Savienības uh, dalību valstu rīcībā ir modernas tehnoloģijas, bet Taģikistānā ir izēvielas, un līdz ar to mēs varētu uh, sadarboties šo uh, krājumu izmantošanā un sasniegt mūsu kopīgos mērķus. Priekšsēdētāja kungs, es arī vēlētos pievienoties visiem tiem, kas sveica jūs šajā parlamentā. Eh, Vidusāzija var būt ārkārtīgi svarīga Eiropas eh, partnere. Un es vēlētos uzdot vienu jautājumu, pamatojoties uz jūsu runu. Jūs sacījāt, ka Vidusāzijas valstis eh, ka to starpā, diemžēl, pastāv tāda politiska konkurence vai tāda zināmā mērā politiska, varbūt pat um, negausība. Es gribētu, lai jūs man paskaidrot, ko tad tas īsti nozīmē. Varbūt, ka jūs uh, varētu, es varbūt varētu atkārtot jautājumu angļu valodā. Saka taģiku valodas tulks, bet tulkojums angļu valodā jau tāpat bija pieejams. Hol, ҳаллу фасл нагардидани механизми jo rīģī izsvodavarī obu. Reģionālā sadarbība eksistē, bet šobrīd pagaidām vēl reģionā ir daudz problēmu. Перевода нету? Ответ, ну я. Уже есть. Есть, да? Un man, man dar eh, bajonām. Uh, eh, uh, eh, es gribētu teicīt, ka reģionā mums joprojām pastāv problēmas un Un, protams, šodien pati svarīgākā problēma Vicāzijas reģionā ir ūdens resursu un enerģijas pietiekamības vai nepietiekamības problēmas. Īpaši ūdens ir ārkārtīgi nozīmīgs. 60% no ūdens eh, krājumiem, eh, kas ir pieejami Vidusāzijas valstīm, principā nāk no Taģikijas, kaut gan mēs paši izmantojam uh, nelielu daļu no šī ūdens. 50 līdz 60% izmanto mūsu kaimiņu valstis. Tāģiki ir kalnu zeme. 93% mūsu valsts teritorijas aizņem kalni. Mums nav tik daudz aram zemes, lauksaimniecībā izmantojam zemes un mēs ceram, ka tuvākajā nākotnē šīs problēmas tiks atrisināts. Protams, ka mums ir nepieciešams atbalsts uh, no Eiropas Savienības institūcijām, uh, lai palīdzētu mums izpētīt uh, uh iespējas realizēt uh, to vai citu projektu, piemēram, par uh, hidroenerģētikas attīstību reģionā un tā tālāk. Zaleskī kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs runāšu poliski, jo tulkojums šķiet, ka ir. Prezidenta kungs. Atbildot uz uh, manu kolēģi jautājumiem, jūs runājāt par jautājumu, kas interesē mani, un proti par izglītību tad, kad mēs domājam par nākotni, tad, kad mēs domājam par jauno paudzi, es vēlētos uh, sacīt, ka izglītība ir ārkārtīgi dārga. Uh, un eh, tās augļus var plūkt tikai pēc noteikta laika, nevis uzreiz. Jūs runājat par to, kā vajadzētu organizēt studentu apmaiņas ar Eiropas Savienību un uh, jūsu valsti, ko jūs varētu Taģikijā piedāvā, piedāvāt studentiem, vai jūs varētu uh, piedāvāt darbu mūsu zinātniekiem, pētniekiem, kas varētu kopā ar jūsu zemes zinātniekiem strādāt pie noteiktiem projektiem, teiksim, uh, pētot iespējas būvēt hidroelektrostacijas vai kaut ko tam līdzīgu. Vai varbūt jums prātā ir kādi citi projekti, uh, Mm, Tātad, vai jūs esat gatavi uzņemt mūsu zinātnieks, nu tā īsumā? Eh, domāju, ka tas būtu pirmais solis un ļoti labs solis, eh, lai starp abām pusēm veidot labas attiecības. Liels paldies! Delegācijas sastāvā mums eh, ir arī uh, universitātes rektors, kas gatavojas parakstīt līgumu ar kādas Beļģijas augstskolas uh, rektoru par uh, studentu apmaiņu un turpmāko sadarbību ar apmaiņu arī mācību uh, spēku starpā, starp augstākajām mācību iestādēm. Mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti šajos jautājumos, un pie mums jau strādā jūsu zinātnieki, mēs tos uzaicinām, nu, un viņi strādā pie mums dažādās jomās. Mūsu augstākajās mācību iestādēs šobrīd tiek apmācīti studenti no 24 pasaules valstīm. Es domāju, ka bāze ir pietiekami nopietna. Mēs esam gatavi to attīstīt, mēs esam gatavi pētīt jūsu pieredzi, un mums ir nepieciešama, protams, pasniedzēju kadri, Eh, arī daudzās specialitātēs, piemēram, tādās specialitātēs kā banku sistēma, finanšu sistēma specialitāte, speciālisti mums ir ļoti vajadzīgi. Šādi eh, speciālisti mums ir vēstniecība, mēs atklājam savu vēstniecību Beļģijā, eh, Lielbritānijā, arī Parīzē mēs esam ļoti aktīvi. Es šodien atklāšu jaunu vēstniecību tūlīt pēc mūsu uh, tikšanās, nu, negluži tūlīt, bet rīt, tā kā mēs visnotaļ apsveicam jūs klātbūtni un brauciet tik pie mums lūdzu. Un jūs uh, tātad piesmēsieties no šajienas tieši Dušan Bēlidostā. Uh, eh, paldies. Kize, kaizers, te Kaizers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais prezident, es atvainojos, biju izgājusi uz mirkli un tādēļ nedzirdēju dažus no jautājumiem, ko uzdeva mani kolēģi. Pirmkārt, gribētu teikt, ka manas politiskās grupas vārdā eh, mēs esam ļoti gandrīt, ka jūs esat ieradies šeit šodien. Mēs maz pamazām atklājam jūsu interesanto valsti, ko nepazīstam, diemžēl, vēl jūsu runā. Jūs pieminējāt divus jautājumus, kas uh, eh, man interesē, jo tie bija jautājumi par Afganistānu jūsu kaimiņu valsti. Jūs teicāt, ka jūs ļoti aktīvi esat iesaistījušies cīņā pret narkotiku tirdzniecību. Tāpat jūs pieminējāt, ka partnerattiecības ar Eiropu skar tādu jautājumu kā ieroču tirdzniecības apkarošana. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai jūs varētu mums nedaudz vairāk pastāstīt konkrēti, kādā veidā jūs apkarēj, apkarojat narkotiku tirdzniecību un ieroču tirdzniecību savā valstī? Paldies, Dekaizers kundze. Vārdu prezidentam došu tagad atbildē. Liels paldies! Man e, tā interesanti likās, kad jūs teicāt, ka jūs par Tadžikiju neko daudz nezināt, bet uh, Dušanbē, e, mūsu valsts galvaspilsētā. E, faktiski tā ir vienīgā valsts pasaulē. E, līdzīgi kā mēs arī Francija izvieto savu karaspēku lidostā. Mēs ar Franciju ļoti cieši sadarbojamies. Un laikam tieši tādēļ tas tā ir noticis. Un reizēm Eh, koalīcijas interesēs eh, tiek izmantot Taģikistāna eh, caur Taģikistānas gaisa telpu, tā tad pārvietojas koalīcijas līdmašīnas, un mēs nespēlējam nekādas spēlītas, netirgojamies, tad, kad koalīcijas pārstāvis vēlas uh, izmantot mūsu teritoriju tranzītam, mēs dodam šo atļauju, jo mēs esam ieinteresēti Afganistānas situācijas stabilizācijā. Mēs vēlamies, lai mums būtu miermīlīgs, draudzīgi noskaņots kaimiņš. Tālāk cīnoties pret narkotikām. Līdz 96. gadam Taģikistānā netika reģistrēts neviens vienīgs gadījums, kad būtu pārtvērta kāda nelegāla heroīna partija. Bet sākot jau ar 96. gadu, sākās burtiski pieplūdums ar šo narkotiku kontrabandu, un mēs e, griezāmies ANO un citās starptautiskās organizācijās. Paldies, ka tās mm, palīdzēja mums, un ANO paspārnē mums palīdzību sniedz īpaši izveidota aģentūra eh, pie eh, Taģikijas prezidenta sekretariāta. Eh, tā šī aģentūra izvērš sadarbību ne tikai Taģikijā, bet arī Afganistānā. Tā ir ļoti aktīva, tonnām pārtverot nelegālo um, narkotiku kontrabandu tonām, nevis kilogramiem. Tās ir ja, mm, iesaistīts arī nelegālo laboratoriju um, iznīcināšanā. Un tagad pareitināsim, cik, eh, piemēram, uh, kilogramus pārtver Eiropā un cik ļoti daudz naudas izmaksā šo uh, struktūru uzturēšana. Tādēļ labāk, protams, ir finansēt šīs struktūras pie robežas tiešā tūmā. Un tāpat nav runa par naudu. Uh, bet es tiešām vēlētos kopā ar visiem eh, saviem uh, sadarbības partneriem mm, likt pie sirds, ka ir eh, jācīnās ar nelaimi pašā saknē. Tas ir Afganistānā, un es domāju, ka nav izstrādāts tāda kopīga koncepcija par narkotiku kontrabandas un ražošanas apkarošanu Afganistānā. Katra valsts dara kaut ko pa savam. Tiek e, ieguldīti miljoniem dolāru šajā cīņā, bet e, narkotika ražošanas pieaugums tikai pieaug. Es varu pateikt, ka tas e, šobrīd jau ir pieaudzis četras reizes. Un tas, ko mēs aizturām, kaut gan tās ir tonnas, tik un tā tas ir tikai piliens jūrā. Un uz kuriem tas viss uh, dodas, tas viss nokļūst Eiropā un uz citām valstīm arī. Tā kā tas, ko mēs darām, nu tas nav problēmas risinājums, tas ir tikai viens cīņas veicīnoties pret narkotikām, bet, nu, nelaime ir jāiznīcina pašā saknē. Un ļaunums saknē tieši tur. Gaspadīn tā. Paldies, Tanakungs, lūdzu. <laughs> Nē, Dekaizers kundze. Vienkārši gribēju pateikt, ka es esmu beļģiet, es neesmu francūzija. Komentāri, diemžēl, nav mikrofonā. Tā nav kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, es esmu brits, es neesmu amerikānis, tas arī, lai būtu skaidrība, neesmu īrs. Eh, Šeit pirms desmit dienām eh, Kirgīzija slēdza savu ASV bāzi. Pēc divām dienām viņi saņēma lielu aizdevumu no Krievijas. Vai jums šķiet, eh, ka tas ir satraucoši, runājot par drošību attiecībā uz Afganistānu, runājot par tālību minoritāti? Un galu galā vai tāģiku spēki, vai jums šķiet, ka tur uh, šī situācija ir tāda mierīgāka, kur jūs esat sekulārāk, ne tik ekstrēmi? Un ko jūs varētu pastāstīt par savu pieredzi? Uh, runājot par palestīniešu teritorijām, tur arī Hamas un Fata savā starpā dāla šo uh, teritoriju. Un visbeidzot, ko jūs domājat par situāciju Gazā? Uh, un uh, kāru starp uh, tātad palestīniešiem un izrēliešiem, un visbeidzot, ko jūs domājat, vai ir iespēja likvidēt šīs atšķirības musulmaņu pasaulē, un tālāk, ko jūs domājat par saviem etniskiem irāņu brālēniem, un ko jūs domājat par Obamu, par to, ka viņš ir tagad ievēlēts par prezidentu, un viņš vēlas mainīt un uzlabot uh, savas uh, attiecības ar Irānu, un kā ar to, ka Irāna tagad nodarbojas ar uh, urānu bagātināšanu? Tešakuriziot. Он чеке дахал дорат барой фуругой манас. Liels paldies! Runājot par militāro bāzi, jums ir jā, jā, jāuzdod šis jautājums Kirgīzijas premjerministram vai prezidentam. Tā, Tāģikija ir uh, pilnīgi atvērta uh, visiem startautiskajiem mieru uzturēšanas spēkiem, ISAF spēkiem. Uh, Un mēs esam nodevuši visas eh, zemes un, un, un gaisa komunikācijas. Tālāk runājot par par eh, bāzes karbāzes slēgšanu Manasā jāsaka, ka to var atrisināt tikai divpusējās sarunās amerikāņi ar uh, Kirgīziem. Pilsoņu karš Tadžikijā. Jā, Tadžikija uh, cieta šai, šī kara laikā. Tas bija ļoti traģisks, lai gan tas nebija ļoti ilgs gada laikā nomainījās divi prezidenti un pieci premjerministri, un, un mēs redzējām ļoti nežēlīgas cīņas starp dažādiem grupējumiem. Tajās iesaistījās gan fundamentālisti, gan sekulāri noskaņotas grupas, kas centās uzurpēt varu valstī. Bet laimīgā kārtā uh, mums izdevās atrisināt šīs problēmas. Un astoņos miera sarunu raundos mums izdevās panākt vienošanos ar apvienoto Taģikijas opozīcijas grupu. Un mēs ļoti labi saprotam, ka sarunas par mieru un stabilitāti valstī un jebkurā pasaules vietā nav vienkāršs uzdevums. Tas ir ļoti grūti, bet svarīgi ir tas, lai visas puses eh, apsēstos pie šī viena galda un sāktu runāt savā starpā, lai tās sāktu šo procesu. Un, protams, ka nav iespējams aprakstīt eh, visu mūsu iegūto pieredzi punktu pa punktam, tas prasītu ilgāku laiku, bet šo informāciju jūs varat saņemt eh, apvienotajās nācijās no, no miera uzturēšanas eh, dažādām operācijām, kas tika realizētas. Runājot par jā, Irānu, es gribētu teikt, ka vēsturiski un uh, lingvistiski mēs esam cieši saistīti. Mums ir kopēja vēsture un kultūra un. Es jau iepriekš sacīju un varu to atkārtot vēlreiz, ka ir tikai viens veids, kā var atrasināt uh, beigu beigās um, uzlabot šīs attiecības starp Irānu un, Amer un ASV. Vienīgā iespēja ir tiešām apsēsties pie kopējas sarunu galda un atklāti uh, atbildēt uz visiem neatbildētajiem jautājumiem un atrisināt visas šīs problēmas. Nav militāra veida, kā atrisināt uh, mm, šīs problēmas, jo Irāna šobrīd nav tādā situācijā kā Irāka vai Afganistāna. Jā, protams, ka kāra situācija, īpaši pilsoņu karš, eh, vissāpīgāk ietekmē tieši civiliedzīvotājs jebkurā valstī. Irānas puse ir izteikusi pilnu gatavību sēsties pie sarunu galda ar ar jauno ASV administrāciju. Tā kā šeit ir jāizvairās no dubult eh, morāls, no dubult standartu piemērošanas, īpaši politikas jomā. Ja Ja Irāna šobrīd uh, vēlas realizēt miermīlīgiem nolūkiem paredzētas uh, eh, kodolu uh, eh, izpētes programmas, tad ļaujiet viņiem to darīt. Un varbūt ir ciešāk jāsadarbojas ar starptautiskiem ekspertiem un aģentūram. Es redzu tikai vienu veidu, kā var atrisināt šo problēmu, problēmu un proti Tas ir mierīgu sarunu ceļš. Runājot par seno Persiju, eh, šī ir pasaules daļa ar bagātu kultūru un senu vēsturi, un es domāju, ka viņi ir cilvēki ar augstu kultūru, kas spēj mierīgā ceļā atrisināt politiskas problēmas un es domāju, ka tā varētu atrisināt šo konfliktu starp ASV un um, Irānu. Prosim, Mates Lovo. Čeka kungs, lūdzu. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais prezident, man ir vēl viens jautājums par Afganistānu. Šobrīd ASV, NATO, Rietumvalstu galvaspilsētās tiek domāts par to, ko darīt ar Afganistānu. Kāds ir jūsu padoms visiem šiem līderiem? Kāda stratēģija būtu tā piemērotākā? Vai mums vajadzētu vairot savu militāro klātbūtni Afganistānā, vai mums vajadzētu vairāk izmantot diplomātiskos līdzekļus, vai vajadzētu runāt ar talibiem vai kādām viņu nodaļām? Pamatojoties uz jūsu zināšanām un pieredzi, kāda pieeja ir vispiemērotākā Afganistānai? Paldies! Paldies! Pirmkārt, gribētu teikt, ka vienmēr visos savos izteikumos, tikšanās laikā un runās es saku tā. Mans viedoklis attiecībā uz situāciju Afganistānā ir šāds. Mēs e, visi zinām, ka Afganistānā drīz būs ļoti svarīgs notikums, proti prezidenta vēlēšanas. Tādēļ brīdis ir ārkārtīgi delikāts gan no Afganistānas sabiedrības viedokļa, gan arī starptautiski. Startautiskajai sabiedrībai vajadzētu uzņemties aktīvāku lomu, vajadzētu vairāk iesaistīties preventīvos pasākumos, proti, lai nenotiktu nekādi pretlikumīgi demarši, lai neizveidotos nekādas nelikumīgas grupas Afganistānas varas iestādēm ir arī turpmāk jāuztur ciešā sadarbība ar visām likumīgajām struktūrām Afganistānā. Ir jāņem vērā etniskā dažādība. Es personiski saskatu nepieciešamību apvienot pūliņus. Šeit es domāju Afganistānas valdības pūliņus. Mēs varētu viņiem palīdzēt neeskalēt situāciju. Jo, ja aktivizētos talibi, tas apdraudētu Centrālā Azijas reģiona civilizāciju ja mēs runājam par šo te politisko notikumu, proti vēlēšanām Afganistānā, tad Taģikistāna jau ir izteigusi savu gatavību sniegt pilnu atbalstu Afganistānas likumīgajām varas iestādēm. Mēs esam gatavi palīdzēt afgāņu tautai atgriezties mierīgās sliedēs. Mēs esam gatavi palīdzēt viņiem tautsaimniecību novirzīt uz alternatīvām lauksaimnieciskām ražošanām, vairs neaudzēt magonas opiem. Un tādējādi mēs varētu dot savu ieguldījumu nelikumīgās narkotika tirdzniecības apkarošanā. Es domāju, ka starptautiskai sabiedrībai ir jāvelta liela uzmanība Afganistānas policijas un uh, drošības sargājušo iestāžu stiprināšanā, tāpat arī jāatbalsta viņu armija. Taču lielākā daļa valstu, kuras savulaik solīja palīdzību Afganistānai, solīja palīdzēt izveidot tiesību sargājošās struktūras. Nav to izdarījušas pilnībā. Paldies, priekšsādātāji! Prezidenta kungs, vai jūs varētu īsi raksturot zinātniskās attiecības starp jūsu valsts un Eiropas Savienību tehnoloģijas jomā? Jā, paldies par šo jautājumu. Pirms brīža es jau uz šo jautājumu atbildēju. Es teicu, protams, mēs atbalstām visas iniciatīvas, kas ir vērstas uz jaunāko tehnoloģiju attīstību. Taģikistānai šodien ir vajadzīgs šīs tehnoloģiskais lēciens – Mēs vēlētos veidot ciešāku, efektīvāku sadarbību ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm šajā jomā. Ja, piemēram, Taģikistānā šodien simts HESU projekti ir strateģiski svarīgi. Mums nav citu jaunu tehnoloģiju, ko mēs varētu šo HESU vietā būvēt. Mums ir ļoti nepieciešama sadarbība tehnoloģijas jomā. Es tādēļ arī esmu ieradies Eiropas Savienības valstīs, un jo īpaši Briselē esmu ārkārtīgi pateicīgs par šo iespēju tikties ar jums. Es jūs sirsnīgi aicinu apmeklēt Taģikistānu vai nu privāti vai oficiālā kārtā. Mēs esam gatavi atvērt jums savas durvis un sirdes mēs vēlamies jums sniegt šo iespēju iepazīt tuvāk Taģikistānu. Jo mēs saucam savu valsti par pasaules jumtu. Mums ir viena no augstākajiem kalniem. Paldies! Your contribution to our debate. Liels paldies prezidenta kungam par ieguldījumu mūsu debatēs par ārkārtīgi noderīgo prezentāciju un tāpat arī par jūsu komentāriem un padomiem attiecībā uz Eiropas Savienības politiku jūsu reģionā. Tāpēc no savas puses es jums gribētu teikt vissirsnīgāko paldies. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо. Benedict. Please. So, colleagues, let's start with our next item. Godātie kolēģi, pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Viedokļu apmaiņa ar profesoru Fausto Pokaru par Startautisko kara noziegumu tribunālu bijušajā Dienvidslāvijā. Esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat ieradies pie mums šeit, profesori. Kopš 2000. gada februāra tiesnesis strādā karnoziegumu uh, palātā. Viņš gan apelācijas kamerā ir strādājis, gan arī citās apelācijās strādājot. Mm. Viņš ir nodarbojies arī ar Ruandas jautājumiem. Un kopš 2005. gada novembra līdz pagājušam gadam viņš bija eh, šī te paneļa prezidents. Pokarkungs, mēs jūs sveicam ārlietu komitejā un dosim jums vārdu ievadrunai apmēram 15 minūtes. Pēc tam, protams, uzdosim jautājumus un jūs varēsiet uz tiem atbildēt. Mr. Chairman. Godātais priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Lielas paldies par to, ka uzaicinājāt man ierasties šajā sēdē. Jūs zinat, ka kopš 1. novembra pagājušajā gadā es vairs neesmu kara nozieguma tribunāla priekšsādātājs, jo ir ievēlēts tiesnesis Patriks Robinsons. Viņš pats būtu gribējis ierasties uz šo tikšanos ar jums, bet diemžēl viņš nevarēja. Viņš joprojām vada tiesas sēdi, kas ir daudz dienu gara, un viņam katru dienu jāapmeklē sēdes, bet viņš ar lielu prieku ieradīsies Eiropas parlamentā tad, kad to varēs. Es eh, jūs šodien uzrunāju kā šī tribunāla apelācijas tiesnesis, esmu uzaicināts, saņēmis Eiropas parlamenta prezidenta uzaicinājumu, es esmu ārkārtīgi gandrīts par to, ka varu piedalīties jūsu sēdē un dalīties savās pārdomās par to, kas ir, eh, kā darbojas kar, starptautiskais karnozieguma tribunāls. Pirmkārt, gribētu jums piedāvāt dažus skaitļus. Tribunāls pastāv vairāk nekā desmit gadus, vairāk nekā 20, nu, vairāk nekā 10 gadus. Tas ir izveidots 1993. gadā, un tas ir notiesājis 162 individus. Tikai divi no šiem gadījumiem vēl nav izskatīti. E, mēs esam noslēguši 116 lietas, un ir vēl 45 kuras nav izskatītas. Dažas no tām ir apelācijas stadijā. Kad es vēl biju tribunāla priekšsēdētājs, vairāk kārt atkārtoju, tad teicu, ka tribunāla mērķis bija dot savu ieguldījumu miera iedibināšanā Dienvidslāvijā. Tribunāls bija viens no galvenajiem pīlāriem miera ieviešanai reģionā un samierināšanās ieviešanai, bet tas nav vienīgais tribunā, ne vienīgais pīlārs. Jūs zināt, ka miera iedibināšanai tiesvedības iestāde nav varbūt tā vispiemērotākā, bet tā var dot kaut kādu ieguldījumu. Gribētu šodien ar jums runāt par tā saukto papildinājumu vai pabeigšanas stratēģiju tribunālam. Šī stratēģija tapa pašā tribunālā. Šīs desmitgada sākumā to apstiprināja arī ANO drošības padome, apstiprināja tā mērķi un atbalsta mūs. Mēs vēlamies beigt tribunāla darbību pēc iespējas ātrāk un nodot mūsu rīcībā esošās lietas bijušās Dienvidslāvijas tiesās tiklīdz tur tiesas varēs taisnīgi lemt šīs lietas. Ir jāņem vērā tas, ka tribunāls būs izskatījis tikai ļoti ierobežotu lietu skaitu. Es šeit pieminēju 161 lietu. Bet, ja mēs runājam par izskatāmo lietu skaitu kopumā reģionā ir tūkstošiem kara kurinātāju, kuri būtu saucami pie atbildības bijušajā Dienvidslāvijā. Reģionam būtu jāspēj tikt galā ar šiem gadījumiem. Kā mēs atgriezīsim šīs lietas? Nu, pirmkārt, izmantosim uh, atgriešanas procedūru. Uh, Tātad ar zemu riska pakāpi at, apveltītās lietas mēs varētu nodot tiesām jau pavisam drīz. Jau 14 šādas lietas ir nodots atpakaļ valsts tiesai Bosnijā Hercegovēnā. Divas Horvātijā un arī dažas ir nonākušas Serbijā. Šie cilvēki ir sodīti tur. Mēs esam apmierināti ar to, kā vietējās tiesas ir izskatījušos gadījumus. Šķiet, ka tas notiek taisnīgi. To ir atzinušas dažādas starptautiskās cilvēktiesība organizācijas un EDSO. Mēs esam nodevuši arī izmeklēšanas materiālus vietējām tiesām attiecībā uz tādām lietām, kur mūsu tribunāls nav notiesājis cilvēkus, bet ir uzsākusies izmeklēšana. Mērķis ir nodot šīs lietas reģionālajiem prokuroriem, lai viņi pēc tam lem par to tālāko likteni. Trešais veids ir palīdzēt dažādām tiesību sargājušām struktūrām un uh, plašsaziņas līdzekļiem saņemt informāciju. Mums ir ieraksti, intervijas, eh, kas liecina par mūsu pieredzi, par tribunāla darbības pieredzi. Un domājam, ka tas varētu palīdzēt vietējām tiesām un arī sabiedrībai kopumā. Ja mēs skatāmies uz šo pabeigšanas, tribunāla darbības pabeigšanas stratēģiju kopumā, tad tās mērķis ir ne tikai izbeigt tribunālu darbību, bet varbūt vēl svarīgāk turpināt e, iesākt to darbību, tātad šo te e, vajāšanu, kara noziedznieku vajāšanu, bet jau uz vietas, izmantojot vietējo tiesvedības sistēmu. Kā jau es teicu, e, iesākumu uh, mēs nodrošinājām, jo ANO drošības padomu tā lēma, tādēļ, ka Dienvidslāvijas vietējās tiesas nebija spējīgas uzsākt tiesvedību. Nesen esam pieņēmuši vairāk virkni lēmumu, kas pārādz nodrošināt sadarbību, kas neparādās mūsu statūtos. Tā ir tāda kā vienvirziena sadarbība. Agrāk tā bija, kad vietējām iestādēm bija jāsadarbojas ar tribunālu, bet tagad mēs esam formulējuši sadarbību divos virzienos. Piemēram, ir izveidot procedūra, saskaņā ar kuru strīdus puses vietējā tiesā var lūgt karnoziegumu tribunālam dotām piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem un pierādījumiem tribunāls tad atbild uz šo pieprasījumu. Tie ir aizsargājumi materiāli, bet, protams, ar visām garantijām un konfidencialitātes noteikumiem mēs varam nodot šos materiālus kā pierādījumus. It īpaši mums jārūpējas ir gan par upuru, gan arī par liecinieku aizsardzību. Tieši tāpat runājot par uh, to, lai uzlabotu vietējo tiesu darbu, eh, mums ir eh, tiek bieži uzdots jautājums, ko mēs esam darījuši. Mums ir partnerība ar vietējām tiesām, sadarbība un eh, kādi tad ir rezultāti. Nu, mums ir tikšanās ar vietējo tiesu pārstāvjiem, diskusijas ar viņiem, ierodas kāda problēma. Tad, protams, mēs cenšamies uh, atrisināt šīs problēmas eh, sarunu ceļā ar vietējiem tiesnešiem, ar tiesnešiem mūsu tiesā, mūsu tribunālā. Un eh, procedūras un mūsu eh, mēs, ju, jurisprudenci mē, cenšamies padarīt pieejamāku. Mēs izstrādājam dažādas sapratnes memorandus, kurus mēs noslēdzam ar dažādām eh, aģentūrām, piemēram, ar noziedzības eh, prevencijas aģentūru. No otras puses, mēs eh, regulāri sekojam tam, lai mums būtu iespējas savu praksi un pieredzi reģionā izplatīts. Nākošu gadu, um, pagājušajā gadā mēs nācām uh, klajā ar rokas grāmatu, eh, kas uh, runā tieši par to, mm, kā ar kādām grūtībām mēs sastopamies un kā tās risināt, dažādi, izskatot dažādus kara noziegumus um, mūsu tribunāla procesos Un, piemēram, sniedzot padomus tam, kā, teiksim, Srājevas tiesai vajadzētu strādāt, kā arī sniedzam dažādus padomus tiesnešu sastāvam. Tātad mēs nevēlamies, lai mūsu praksa tiektu pārņemta tieši, tiktu kopēta. To nemaz nevar izdarīt daudzas vietējās tiesas, taču mēs cenšamies radīt pamatu. Uh, Eh, lai tas, kas tiek darīts eh, vietējās Dienvidslāvijas, tie, eh, bijušās Dienvidslāvijas tiesās, būtu kā turpinājums mūsu veiktiem darbam. Un ir izteikti vēlme sadarboties no mm, vietējo tiesu puses, lai palīdzētu tātad izplatīt šo mūsu pieredzi, un mēs ar nepacietību gaidām šo sadarbību. Ir kāds aspekts, pie kura mēs strādājam, tas gan nav tieši saistīts ar eh, tiesu sistēmas eh, pārvaldību, bet te ir runa par to, lai uh, apgaismotu uh, plašu sabiedrību par uh, mūsu tribunālu darbību. Un jāsaka, ka parastiem cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, ko uh, eh, startautiskās tiesas dara. Tas, starp citu, ir uh, grūti arī juristiem. Uh, arī viņiem ļoti bi bieži ir ļoti grūti saprast un izskaidrot uh, starptautiskās tiesas nolēmumu. Man ir noteikti pieredze, un es, piemēram, Bosnijā centos šo pieredzi arī izplatīt, izveidojot tādus centrus, kuros eh, atrastos eh, kompetenti konsultanti, kas ir spējīgi interesantiem izskaidrot, kā tad darbojas starptautiskā kara nozieguma uh, eh, tribunāla, kā darbojas starptautiskais kara nozieguma tribunāls, citas starptautiskās tiesas, arī skaidrot noteiktus materiālus. Jā, materiāli ir publiski pieejami, jūs tos visus varat atrast internetā, bet eh, ar to, ka tie ir tikai pieejami fiziski, ar to vien nepietiek, lai eh, cilvēku uzmanību tiem pievērstu un lai viņi saprastu, kas tur ir teikts. Un visbeidzot, es vēlējos runāt par to, Eh, ko mēs darīsim tad, eh, kad starptautiskā kara nozieguma tiesa vai tribunāls beigs savu darbību? Nu, piemēram, eh, krimināla lietā, ja parādās jauns fakts, tad lietas izskatīšana vai pār, notiek lietas pārskatīšana. Protams, ka ir jāmaina, piemēram, liecinieku aizsardzības eh, pasākumi, kādam tas ir jālēm, kurš to lems. Tie ir noteikti administratīvie orgāni, kam tas ir jādara. Bet problēma par to, kas notiks, kad mēs beigsim savu darbību, tā tiek joprojām pētīta. To pēta no drošības padome īpaša grupa, darba grupa, un pagaidām nav vēl pieņemts eh, galīgais lēmums, taču um, ir um, vēlme veidot tādu um, mehānismu, kas varētu darboties pēc tiesas slēgšanas, tātad tikt izveidoti īpaši tiesnešu saraksti, un uh, tiesneši uh, varētu tikt atsaukti, teiksim, no savām uh, nākotnes darba vietām uz īsu laiku. Tas būtu tāds ļoti elastīgs mehānisms, nesmagnējs. Un tad šīs te pēc aktivitātes varētu veikt tāds speciāli uh, izveidots um, orgāns. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka ir bezgala svarīgi tribunālam un tiesu sistēmai vispār, lai uh, mūsu darbība nepaliktu kā tāds izolēts notikums, lai tam būtu noteikta pēctecība uh, reģionā var jau būt, tas ir tā pretrunīgi, es pats jau runāju pretī, no vienas puses saku, ka mēs eh, tā tad uh, savas lietas slēdzam un izbeidzam darbību, pārnesot eh, tālāko darbību uz vietējo līmeni un, un atdodam tālāk šo problēmu risināšanu vietējo tiesu iestāžu rokās. Un uh, palīdzot viņam nodrošināt to, ka e, taisnīga tiesa e, jau tiks e, spriesta viņu vadībā. Lūk, tie tad bija tie pamata aspekti, ar kuriem es vēlējos ar jums dalīties, tātad no mūsu redzes viedokļa. Un, protams, kā es labprāt uzklausītu jūsu komentārus par šiem jautājumiem, un liels paldies! Paldies, profesor! My... Un tagad es došu vārdu Nīcas kundzei, kura ir referente par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tiesneša kungs, dāmas un kungi. Pirmkārt, es uh, vēlētu vēlētos izteikt pateicību, it īpaši mūsu komitejas darbiniekiem, it īpaši Opačičs kundzē, kura man ļoti daudz ir palīdzējusi darbā pie šā ziņojuma. Otrakārt, es gribētu uh, norādīt, ka kopā ar pašreizējiem gan pašreizējos, gan bijušos starptautiskās uh, Eh, kara nozieguma tiesas eh, locekļos esmu sastapusies ar lielu atbild, at, atsaucību, eh, dalīties darba pieredzē, stāstīt par šīs tiesas darbu. Bez viņu atbalsta mans uzdevums nebūtu bijis paveicams. Vispirms es vēlētos jums atgādināt skaitļus. 161 apsūdzība izvirzīta, tiesas uh, prāvas pabeigts pret 116 apsūdzētajiem, uh, daudzas lietas vēl ir izskatīšanas procesā, piecas lietas ir pirms tiesas procesā un divi uh, apsūdzētie Mladičs un Karādžičs joprojām nav aizturēti. Eh, starptautiskā kara nozieguma tiesa, kā to norādīja pokar, tiesnesis Pokars, strādā pie tā saucamās pabeigšanas stratēģijas, jo jau no paša sākuma nekad nebija arī paredzēts, ka šī starptautiskā uh, tiesa būs eh, tāda pastāvīga institūcija. Tā jau no paša sākuma bija iecerēta kā pagaidu institūcija, kam ir specifisks uzdevums un ka šis uzdevums tiks izpildīts, tad starptautiskā krimināla tiesa beigs savu darbību. Un bija iecerēts, ka darba pabeigšana notiks trīs posmos, un pašreizējais mērķis ir pabeigt līdz 2011. gadam lietu izskatīšanu, varētu šis process vēl ieilgt līdz 2012. gadam, lai mm, panāktu to, ka trīs tiesu palātas un viena apelācijas palāta darbojas pastāvīgi. Tā pašā laikā ir ļoti būtiski lai šie divi apsūdzētie, kas joprojām atrodas brīvībā, tiktu aizturēti un stātos tiesas priekšā. Tas ir svarīgi uh, tiesas misijas pabeigšanai, jo pretējā gadījumā viņi paliktu nesodīti, kas ir absolūti nepieļaujams. Tāpat ir arī svarīgi, ka uh, tad, kad mēs tuvosimies šīs misijas pabeigšanas termiņam, lai tiesas procesi notiktu uh, pieturoties pie visām procesurālajām normām, lai nekas netiktu sasniegts, lai viss tiktu rūpīgi izskatīts. Uh, vēl ir bāžas arī par to, ka uh, lai starptautiskā krimināla tiesa spētu joprojām piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, jo mēs esam informēti par to, ka līdz ar to, ka tuvojas uh, tiesas darbības termiņa beigas, kvalificēti speciālisti aizplūst no tiesas. Un tādēļ mēs gribētu aicināt padomi, vai nebūtu iespējams pagarināt par diviem gadiem tiesas, um, kā ar nozieguma tribunāla pilnvaru termiņu, mēs aicinātu padomi arī turpināt centienus, lai uh, iesaistītās valstis pieliktu visas pūles, uh, lai panāktu divu uh, apsūdzēto aizturēšanu, tāpat arī, lai uh, Kopenhāgenes kriterijos tiktu iekļautas prasības par uh, tiesas procesiem, uh, humanitāro tiesību pārkāpumu gadījumos, ja uh, starptautiskais kara nozieguma tribunāls vairs nedarbojas. Uh, un uh, ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība atbalstītu uh, Balkānu valstu uh, rīcības spēju, lai tās varētu turpināt šo darbu pēc tam, kad starptautiskā krimināla noziegu, kara nozieguma tribunāls būs beidzis savu darbību. Tāpat ir nepieciešams uh, arī izmantot Eiropas cilvēku tiesību uh, instrumentu, lai izstrādātu pēctecības stratēģiju starp kara nozieguma tribunāla sakarā un ir jāpastiprina sadarbība starp tiesām un prokuratūras iestādēm Rietumu Balkānu valstīs, jo nevienmēr šāda sadarbība veiksmīgi norisinās. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, skaidrs, saprotams mehānisms, eh, lai nodrošinātu eh, kara nozieguma tribunāla atlikušo funkciju izpildi un ir jāgarantē to principu izpildi, kas bija šī tribunāla izveidošanas pamatā bez liekas kavēšanās ir jāizstrādā procedūras, eh, kas saistītas ar eh, atlikušo eh, tribunālu funkciju izpildi tālākā nākotnē un tuvākā nākotnē, un tāpat lūgt ANO drošības padomi izveidot biroju, kas rūpētos par kara noziegumu tribunāla uh, um, atlikušo funkciju izpildi un uh, pievērstos arī Sierra Leones gadījumam. Un an, Eiropas Savienībai arī būtu uh, jāpievērš īpaša uzmanība starptautiskā kara nozieguma tribunāla mantojuma saglabāšanai, un mēs uzskatām, ka šā tribunāla mantojumam ir jābūt saistītam ar vispārēja izlīguma procesa norisi. Kolēģi, tie arī ir tie svarīgākie punkti rekomend... ieteikumu projektā, ko esmu sagatavojusi un jums iesniegusi. Paldies! Paldies, Nētas kundze! Frau Kalnbach is next speaker. Kalenbachs kundze, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies arī jums, Pokara kungs, par jūsu stāstījumu. Man ir trīs jautājumi. Jūs aprakstījāt to, ko visu jūs darāt, lai šo completion stratēģiju, stratēģiju īstenotu īpaši lokālā uh, mērogā. Tas, kas man nedaudz izbrīna, un ne tikai mani, bet arī dzirdot vietējos iedzīvotājs no šā, šī reģiona, šo procedūru ilgums, ja es klausos vārdus Antigotvīna vai Vašlav Sešelī, dzirdot šos vārdus, kur procedūra, jeb šis process ilgt jau gadiem ilgi, vai ir kādi iemesli, kāpēc tas tā ir? Varbūt jums nav pietiekams atbalsts, nepietiek personāla, tas man ļoti interesētu. Šajā sakarā gribētu izteikt arī savu abrīnu par to, ka šie pazīstamie cilvēki Čečelī, piemēram, kā partijas priekšsēdētājs un šo var turpināt savu ietekmi valstī, lai arī viņš atrodas Hāgā. Un visbeidzot, ikreiz dzirdot šos vārdus, tāda sajūta rodas, ka nav īsta uzticēšanās tribunālam, jo rodas sajūta, ka jūs esat saistīti ar partiju un Kosovas pilsoņu ravošām atdai netiek eh, šis process netiek veikts ar tādu intensitāti kā Bosnijas un Hercegovinas gadījumā. Vai jūs varētu nedaudz komentēt šo situāciju? Vai jūs zināt, kad Ramaša lieta varētu beidzot tomēr tikt noslēgta. Paldies jums! Dank, Mr. Pribetič. Paldies, Pribetič kungs! Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais... Uh, Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, es vēlētos pateikties profesoram un manai kolēģei, kur ir sagatavojusi ieteikumu projektu. Uh, Un mm, es gribētu uzdot uh, jautājums par diviem šī ieteikuma aspektiem. Pirmkārt par D un par jēpu. Par uh, tribunāla mandāta paplašināšanu, ņemot vērā uh, eh, Karadžiča un Haradžiča uh, jautājumu par uh, to, ka viņi nav aizturēti un par noziegumiem uh, Krajinā. Virkne rezolūciju pieņemtas uh, ANO drošības padome arī 93. gada rezolūcijā nav noteikts uh, pilnvar termiņa beigas šim tribunālam, drošības padome 2003. gada 28. augusta rezolūcijā 15.03 ir devusi uh, norādījumus uh, starptautiskiem tribunāliem bijušās Dienaslāvijas un Ruandas uh, jautājumos pēc iespējas iespējas beigt darbu 2010. gadā, bet tas bija tāds ieteikums stratēģija, lai varētu nodrošināt efektīvu darbību. Un uh, jau ir izskanējis, ka ņemot vērā to, ka ir uzsākti jauni procesi arī pret Radovanu Haradžiču, uh, nebūs iespējams šo termiņu uh, ievērot, ja bet drīz reālāks datums būtu 2012. gada beigas. Eh, bet tā kā sākotnējā rezolūcijā datums netika minēts, tad arī nav nekādu uh, pretrunu. 2003. gada rezolūcija ir tikai indikatīvu datumu minējusi, un pēc manām domām šīs divas rezolūcijas nav pretrunīgas, un mums ir uh, jāsaglabā tādi stinglis stingri stimuli, lai tiktu nodrošināts apzuzēto tiesības uz aizstāvību, bet nevajag arī iebraukt otrā grāvī, uh, nevajadzīgi pagarinot un novilcinot uh, procesu norisi. Uh, rekomendācija šajā D punktā man šķiet ir uh, loģisks un juridisks pamats uztvert 93. un 2003. gada rezolūcijas kā savstarpēji papildinošanas, papildinošas. Uh, tālāk par šobrīd pēc manās informācijas ANO drošības padomē tiek domāts par to, kā pārvaldīt uh, tribunāla uh, atlikušo funkciju izpildi, lai mēs varētu sasniegt to, ko mēs visi vēlamies, lai mēs sauktu pie atbildības uh, kara noziedzniekus un tai pašā laikā uzsvērt šī visa uh, pasākuma nozīmi. Un tā pat šādos gadījumos ļoti svarīgs ir arhīvu jautājums, jo arhīvus nodod valstis sadarbības prasību ietvaros. Bieži vien šeit ir arī daudz konfidenciālu dokumentu un ANO Uh, organizācijai arī būtu jāpatur šī arhīva savā rīcībā. Protams, var nodot atsevišķu dokumentus uh, reģionu valstīm, bet uh, tas ir pieļaujams tikai ar vienu nosacījumu, ja tas notiek ANO kontrolē. Es domāju, ka būtu nepieciešams grozījums, lai novērstu tādu situāciju, ka šis uh, reģionālās arhīvu izvietošanas princips tiek nepareizi interpretēts šādos apstākļos. Paldies, un Darisa Paka lūdzu. Liels paldies, Pakarkungs. Vēlos pievienoties tam, kas tika jau sacīt. Vispirms vēlos pasvītrot to, ka kara nozieguma tribunāls ir būtiska lieta, un šie rezultāti dažiem upuriem vai upuru piedarīgajiem dot iespēju tomēr kādu samierināšanos nodrošināt, nodrošināt. Bez šī tribunāla un bez Karadžiča nosodīšanas vai Mladiča nosodīšanas nekad nebūs iespējama samierināšanās. Vēlos noslēgumā uzdot divus jautājumus. Pievienojoties Kalbaks kundzei, kā tas var būt, ka Šešis vēl ar vienu nav notiesāts un ka no, viņš no cietuma vada partiju, uh, ietekmē valsti, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Tur nemaz nav saprātīgi termiņi, kā šāda procedūra var tikt noslēgta. Tas man rada nedaudz šaubas. Otrais jautājums. Man rodas jautājums, ja Šešils jau tik ilgi sēž cietumā, Un šis process notiek tik ilgi, cik tad ilgi vēl būs vajadzīgs, kamēr Karadžiču notiesās. Tas ir jautājums, kas rodās, ja ir runa par tribunāla slēgšanu. Vēlos pievienoties franču kolēģim. Man eh, šķiet, ka nav iemesla runāt par šī tribunāla slēgšanu vai darba beigšanu? Kāpēc nevaram sacīt, visam būtu jānoslēdz noteiktos saprātīgos termiņos, bet mēs nevaram slēgt tribunālu, kamēr šie divi svarīgākie kara noziedznieki nav stājušies tribunāla priekšā? ja mēs tur dosimies un teiksim, tribunāls tiek slēgts, tad būs vairāk šajā reģionā, kas sacīs, Jā, pagaidīsim, kamēr tribunāls tiks slēgts, un tad mēs šos abus vīrus atradīsim. Tas taču ir ļoti cilvēciski. Bet es domāju, ka mums vajag likt visus spēkus li lietā, lai parādītu, ka vienalga, kad viņi, Mladičs tiks atrasts, ka viņš nonāks tiesas priekšā. Tāpēc es domāju, kā arī, manuprāt, citi domā un jau sacīja, ka būtu jāmēģina darīt visu, lai tribunāla uh, darbs, darbība netiktu pārtraukta. Vismaz to noturēt tā, lai iesāktie procesi varētu tikt noslēgti un jauni, piemēram, attiecībā uz Vladiču vai eh, pārējiem varētu tikt sākt. Tā tad ir jābūt kādai iespējai eh, šajā situācijā rast risinājumu. Un vēl kādu lietu vēlos sacīt. Vai jūs varat pastāstīt vai radīt iespaidu, kāds jums ir priekšstats par kara noziedznieku tribuna, noziegumu tribunāliem citās valstīs. Es esmu runājis ar Dienvids, bijušās Dienvidslāvijas, Serbijas eh, kolēģiem un bijām ļoti iespaidot, ļoti pārsteigt par šo darbu. Vai citās valstīs līdzīgi eh, noris šie procesi vai ir arī kādi trūkumi? vai Bosnijā, Hercegovinā ir kādi būtiski trūkumi, varbūt mums ir kādas, uh, ir kādas lietas, kur mēs varētu palīdzēt, sniegt atbalstu, lai uh, panāktu labāku rezultātu. Un jūs minējāt par piemiņas centriem Balkānu reģionā. Vai jūs varētu pastāstīt nedaudz vairāk? Paldies! Pirmdām, turisti! Paldies, Doris. So raised, could... Profesor, izskanēja daudz jautājumu, varbūt jūs varētu atbildēt vismaz uz daļu no tiem, jo ne uz visiem. Es vēlētos uh, pateikties par uh, uzdotajiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties arī referentē par sniegto skaidrojumu uh, šim uh, ieteikumu projektam, kas ir eh, sagatavots padomē. Vispirms es eh, gribētu paskaidrot, ka es nedrīkstu kā tiesnesis runāt par lietām, kuras ir izskatīšanas procesā ja pat es nepiedalos šo lietu iztiesāšanā, es darbojos apelācijas palātā un tie var nonākt apelā, šīs lietas var noti, nonākt apelācijas palātā un tādēļ es uh, nedrīkstu pēc deontoloģiskās uh, principiem, kā tiesneši šīs lietas komentēt. Pirmkārt par lietu izskatīšanas ilgumu kopumā. Kad es pats sāku darboties tribunālā, mani arī nedaudz pārsteidza izskatīšanas ilgums, bet tad es sāku saprast, kādēļ šis, šī izskatīšana var tā ievilkties. Ir uh, problēmas, ar ko valstu tiesas eh, iekšzemes lietu izskatīšanā nesaskaras. Piemēram, ir tulkojuma, tulkošanas jautājumi. Ir nepieciešams materiāls iztulkot, lai tos varētu saprast. Tāpat tiesas procesā mēs izmantojam tulkus, bet eh, ja ir rakstiski dokumenti, tie ir jāpārtulko attiecīgajās valodās prokurors runā vienā valodā, uh, at, aizstāvis to uh, strādā citā valodā, ir uh, arī protokols tiek rakstīts, un tā tad šīm valodām ir jābūt, tulkojumam jābūt ir angļu vai franču valodā, bet ir arī vēl citi izņēmumi, kā piemēram aizstāvji advokāti izmanto šo vēl citu valodu, tad ir jānodrošina tulkojums vēl arī trešajā valodā. Un taškārt uh, kvalitatīvu tulkojumu sagatavošana prasa daudz laika. Tas jau ir daļais izskaidrojums. Un uh, vēl ir jāņem vērā uh, tāds aspekts kā sadarbības starp dažādām valstīm. Šeit es nevienu konkrētu lietu ne, nedomāju. Eh, jau kopš Nirnbergas eh, procesa laikiem starptautiskiem tribunāliem ir eh, nepieciešama sadarbības nodrošināšana starp dažādām valstīm. Un bieži vien šeit mēs mm, nā, saskaramies ar tādu situāciju, ka vienas valsts tiesai ir nepieciešams atbalsts no citas uh, valsts tiesas procesuāla jautājuma risināšanā, un tas ir saistīts ar garām birokrātiskām procedūrām, pat ja šīs valstis ir gatavas sadarboties, bet mūsu tribunāla praksē šī sadarbība nevienmēr ir bijusi tik. Uh, pozitīva, un tas arī šis process prasa daudz laika, un tāpat arī valstu tiesās mēs saskaramies ar tādu uh, jautājumu, ka garantiju līmenis, ko sniedz starptautisks tibun, tribunāls, ir augstāks nekā valstu iekšējās tiesās. Jūs zināt, ka pastāv starptautiskie standarti taisnīgai uh, tiesas prāvas noristē šeit ir sniegtas minimālās garantijas. Dažkārt dalību valsts izmanto tikai minimālo garantiju līmeni, bet starptautiskam tribunālam ir jārāda piemērs citiem un ir pilnībā jānodrošina garantiju ievērošana. Un uh, visbeidzot ir arī jautājums, kas saistīts ar liecinieku aizsardzību, jo bieži vien šie liecinieki ir cietušie. Šie cilvēki ir jānogādā Hāgā, un tāpat jānodrošina, ka tad, kad viņi atgriezīsies savā reģionā, viņi nesaskarsies ar draudiem, atriebību, un šis jautājums arī ir ļoti grūti risināms un pat daļa no šiem lieciniekiem nav spējuši atgriezties savā reģionā, bet ir izvietot citās uh, valstīs ar citu vārdu. Viņi ir it kā pazuduši un uzsākuši jaunu dzīvi, jo viņiem ir ļoti grūti atgriezties uh, savā reģionā. Tātad šeit ir virkne faktoru, ar ko valstu tiesas nesaskaras un kas noved pie tā, ka šis uh, Eh, tiesas process tā ievelks. Mēs, protams, cenšamies pātrināt lietu izskatīšanu, bet tā kā eh, tā pašā laikā nodrošinot taisnīgas, taisnīgu tiesas procesu, mēs neesam gatavi atteikties ne no kādiem uh, taisnīgu tiesas procesa principiem, lai pātrinātu procesu norisi. To, par to es arī vienmēr esmu informējis ANO drošības padomi. Un uh, Eh, tie ir tie principi, no kā mūsu tribunāls nevar atkāpties. Tālāk par datumiem. Eh, man tiek uzdots viens jautājums par eh, objektivitāti šai tribunālā. Es domāju, ka tribunāls ir objektīvs, bet jāpatur prātā arī, ka uh, Eh, tiesneši pieņem lēmumu balstoties uz dokumentiem. Eh, ja tribunāls saņem pierādījumus, tad tribunāls pieņem lēmumu, bet ja šādu pierādījumu nav, tad, tad eh, šāds lēmums nevar tikt pieņemts, tātad tiesneši balstās uz viņu rīcībā esošiem pierādījumiem un dokumentiem. Eh, tālāk par datumiem. Eh, ANO drošības padomas pamā, sākotnējā rezolūcijā mm, nav konkrēts datums noteikts, šeit ir runa tikai par stratēģiju. Eh, un 2000. Mm, gada sāk sākumā mēs apspriedām jautājumu par to, cik ilgi varētu prasīt visu šo lietu izskatīšanu saskaņā ar procedūra viedokli, un tad mēs izvērtējām, ka lietu izskatīšanu varētu pabeigt līdz 2016. gadam, bet mēs kā tiesneši uh, atzinām, ka šis termiņš būtu pārāk ilgs, jo uh, pa šo laiku uh, mēs varētu zaudēt daļu liecinieku, cilvēki vienkārši uh, ai, nomirst, arī apsūdzētie varētu nomirst līdz šim laikam, un ir arī ļoti grūti savākt pierādījumus tik daudzus gadus pēc notikumu pēc notikumiem, un tādēļ mēs nolēmām pātrināt šo darbu. Un mēs um, uh, šo jautājumu apspriedām arī droš, ar drošības padomi, un mēs uh, ierosinājām šo termiņu saiesināt par 50%, un tad tika minēts 2008. gads. Bet, tā, uh, lai sasniegtu šo mērķi, bija nepieciešams divkārt paaugstināt tiesnešu skaitu. Tas bija tāds uh, aptuvens aprēķins. Toreiz jau mums nebija pieejama visa informācija, bet tas bija tāds aptuvens aprēķins. Un tagad ņemot vērā mūsu pieredzi par to, ka, ka tika līdz 2004. gadam izvirzīts apsūdzības, mums ir 161 uh, lieta, un ņemot vērā apsūdzēto skaitu, mēs varam prognozēt, ka, ja drīzumā tiek aizturēti arī divi brīvībā esošie apsūdzētie, mēs varētu pabeigt lietu izskatīšanas 2011. un 2012. gadam. Bet mums katrā gadījumā ir jāievēro eh, taisnīgas tiesas um, principi, uh, Eh, ir veiktas, eh, ir pārskatīta arī procedūra eh, mūsu darbā, kas ir uzlabojis mūsu darbu, bet mēs vienmēr ievērojam taisnīgas tiesas darba principus. Tālāk par izlīgumu. Es jau norādīju, ka tiesa nevar būt vienīgais līdzeklis panākt šādu izlīgumu. Mēs varam tikai palīdzēt šai procesā minētajā reģionā. Mēs uzskatām, ka tād, kad, ka visi kas ir izsū, izvirzīta apsūdzība, visiem ir jāstājas tiesas priekšā, arī augsta uh, rāga apsūdzētajiem, bet uh, var būt arī tādi gadījumi, ka vietējās tiesas nevar uh, atbilstoši izskatīt šīs lietas, bet es piekrītu arī tam, ka ja lieta tiek izskatīta tur, kur noziegums ir izdarīts, tas atstāja lielāku iespaidu uz uh, iedzīvotājiem un arī veicina izlīguma procesu, bet tomēr ir nepieciešams noteiktas garantijas. Man ir tāds iespējas, ka vietējās tiesas uh, darbojas veiksmīgi, uh, apvienotās tiesas darbs Sarajevā ir uh, devis pozitīvu pieredzi, bet ir uh, šeit nodrošināts arī mm, no ārpus nozīmētu tiesnešu atbalsts arī no uh, starptautiskā kara noziegumu tribunāla. Šeit tiesneši ir darbojušies. Tāpat uh, es uh, arī man ir tāds iespējas, ka izlīguma nodrošināšana ir nepieciešams, lai sabiedrība kopumā saprastu, ko tribunāls ir paveicis. Bet, kā jau es norādīju, ir grūti cilvēkam, kurš nav jurists un uh, nepāzina šīs lietas, grūti izprast tribunāla lēmumu. Šeit būtu nepieciešams atbalsts. Nepietiek vienkārši cilvēku nosēdināt pie datora un teikt, nu, lūdzu, iepazīstīties ar lietas materiāliem ir nepieciešami eksperti, kuri paskaidrotu, kā šīs, šie dokumenti būtu saprotami, kā tiesas lēmumi būtu saprotami un kā izvērtēt pierādījumus, kas ir bijuši tiesas rīcībā. Un, e, lai šie cilvēki saprastu, ka tiesa ir pieņēmums lēmumu, balstoties uz tās rīcībā esošiem pierādījumiem. Un, ka ne vienmēr visa pilnībā simtprocentīgi atbilst tiem faktiem, kā tas ir bijis uh, patiesībā, bet tā jau tas tiesas darbā parasti ir. Paldies! Mums ir pieteikšies vēl trīs runātāji. Gomes skundze lūdzu. Man prieks eh, redzēt jūs tiesnesi mūsu vidū. Es vēlētos apsveikt uh, mūsu kolēģi Anvī Neits par lieliski paveikto darbu. Es piekrītu tiem ieteikumiem, ko mēs šeit dzirdējām, varbūt negluži visam, visiem, bet lielākai daļai. Es uh, tomēr vēlētos ieteikt, lai viņi padomātu par to, ka uh, Ziņos būtu jāaktualizē, ievietojot atsauci uz uh, nesenajiem paziņojumiem, ar kuriem nāca uh, klajā uh, virsprokurors Brāmets apmeklējot Horvātiju pagājušajā nedēļā. Viņš norādīja, ka ļoti būtiski dokumenti par Antogotovinas lietu joprojām nav iesniegti no Horvātijas valdības puses. Es domāju, tas ir svarīgi, Un tad, kad es rīt tikšos ar Horvātijas tieslietu ministru, es domāju, ka tas ir viens no punktiem, kas ir jāmin. Mani jautājumi būtībā ir sekojoši, kā jūs par kāru, piemēram, domājat ties, eh, kā jūs to vērtējat? Piemēram, Ladiča un eh, Karadžiča eh, notvēršana. Ja tiesa eh, tagad tā kā gatavojas slēgt sevi, mm, tikt slēgta. Un vai viņi būtu jātiesā pēc tam, kad tiesa vai tri, tribunāls beigs savu darbību, vai viņus, eh, viņu tiesāšanu vajadzētu pārņemt starptautiskajai krimināla tiesai eh, pēc drošības padomas ieteikumu. Un kā jūs eh, lūkojaties uz Zanemiju? ieteikumiem, ne tikai eh, šīs eh, tiesas sakarā, bet citu eh, tātad īslaicīgi darbojušos tiesu darbību, piemēram, Sierra Leones gadījumā un tā tālāk. Vai nevajadzētu apsvērt situāciju? ka e, lieta tiks nodot starptautiskajai krimināla tiesai, ja būs e, šī lieta, ja to nozīmēs drošības padome. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, būtībā jāsaka, ka par manu punktu jau tik runāts, bet runāja to, ko Gomeša skundze teica I punktā ir runa par lietām, eh, par divu vēl nearestētu noziedznieku lietām. Vai ir juridiska norma, eh, kas ļautu viņus notiesāt neklātienē un atzīt par vainīgiem, un ja nē, vai referente neuzskatītu likt priekšā eh, šādas tiesas iespēju? Omen Roitens kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo ziņojumu. Es vēlos Neits kundzei pateikties par šo apjomīgo ziņojumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tribunāls ar 116 noslēgtām lietām Protams, vēl viņu rīcībā ir daudz dažādu citu jautājumu. Neviens nevar pasakīt, ka vainīgie e, drīkst palikt nesodīti. Ir svarīgi to pateikt. Tā ir diskusija, kur jau sen ir aizsākusies. Priekšsēdētāja kungs, esmu ļoti apmierināta, ka Neica kundze uh, norāda uz šī tribunāla darbību. Tas skar gan tos, kuriem ir tiesā, gan arī tos, kas vēl bēguļo. Arī mēs Eiropas Savienība esam atbildīgi par to, lai viņus noķertu. Šī tribunāla nozīme ir liela tāpēc, ka Balkānu reģionā tiesu sistēma vēl nav tik laba, un to Neica kundze arī īpaši uzsvēra, labs tieslietu aparāts saskaņā ar Kopenhāgenes kritērijiem tur vēl ir tikai jāizveido, un arī to vajadzētu vēlreiz uzsvērt. Kas attiec uz tribunāla mantojuma pārņemšanu un izlīguma procesu, manuprāt, tas ir ļoti labi definēts šajā ziņojumā. Un vēl divi jautājumi, kur lūk, gribētu lūgt paskaidrot. Kas attiecās uz termiņiem? Protams, šis lēmums ir eh, ANO līmenī, bet ir skaidrs, ka tribunāls pēc 2010. gada eh, tam būtu jāsaglabā sava darbība, bet ja nosaka kādu datumu, tas nozīmētu, ka tomēr tribunāls var tikt slēgts. Manuprāt, eh, šis formulējums ir pārāk vājš, ņemot vērā, ka procesi nevarētu tikt turpināti. Un attiecībā uz Mladiču, ja viņš varētu tikt notvērts, tad šis process nemaz nav noslēgts, un tas arī tiek pamatots. Tribunāls var pārņemt vēl veselu virkni lietu, bet uh, šī pieredze, kas ir iegūta tā viss ir jāpārstrādā, un tā būtu jāuztver kā laba mācība. Es vēlētos jums jautāt, kā jūs šo aspektu vērtējat. Paldies! Paldies jums! Tagad es došu uh, vārdu profesoram, un tad beigās Neits kundzei vārds. Paldies par to, ka man atkal ir iespēja runāt, un paldies, protams, par jautājumiem. Es, protams, ka neatbildēšu tiem jautājumiem, kas bija adresēti referentē. Par Mladiču un Hačiču. Kas notiks, ja tribunāls beigs savu darbību, pirms viņi tiks eh, arestēti? Uh, tribunāls visu laiku ir paudis tādu viedokli, ka šie divi apsūdzētie ir uh, jātiesā, jebkurā gadījumā, un to var darīt, izmantojot to uh, pēcmehānismu, kāds tiks izveidots, vai to institūciju, kas pastāvēs pēc tribunāla slēgšanas. Ja viņus nearestēs pirms, uh, ja viņus uh, nearestēs pirms slēgšanas. Ja tas tā notiks, ja viņus arestēs pirms tribunāla slēgšanas, tad noteikti tiks noteikts um, tribunāla darbības pagarinājums, ja ne pilnā mm, darbības apjomā, tad vismaz, lai izskatītu šīs divas lietas. Tālāk lieta nosūtīšana, nosūtīšana starptautiskajai krimināla tiesai. Jā, nu tas ir tāds liels kārdinājums, jo šī tiesa pastāv, eksistē. Tā nav piesieta geogrāfiskam reģionam, bet problēma ir tāda. Tā ir tīri juridiska saskaņā ar Romas tiesībām. Uh, principā nedrīkst uh, nosūtīt uh, lietas, kas attiec uz noziegumiem, kas pastrādāt pēc 2002. gada, bet šīs lietas attiecas uz laiku pirms šī perioda. Un attiecībā uz drošības padomi un tās nozīmējumu šo normu var neievērot. Nu, daži uzskata, ka tā tad tiesas nolikums ir svarīgāks, un tas ir jārespektē. Vienīgais gadījums, kad uh, starptautiskā krimināla tiesai tika nodota izskatīšanai lieta, un to izdarīja ANO drošības padome, tad uh, tiesa ļoti uzmanīgi norādīja, ka uh, šis, šī lietas nodošana attiec uz lietām, kas uh, attiec uz noziegumiem pēc 2000, kas izdarīt pēc 2002. gada. Un eh, kas varētu sadarboties ar to pēcmehānismu, kas darbosies, jā, tā varētu būt starptautiskā krimināla tiesa, tas būtu viens mehānisms, kas jau pastāv. Taču mm, ja viņu reģistrs darbotos kā administratīvs veidojums un pārņemtu, teiksim, šo te uh, pēcmehānismu. Tas ir ne tikai mūsu tribunāli, bet arī citu tribunāli, kas tiek veidoti uz laiku. Nu, te atkal ir problēma, ka ir jāņem vērā katras uh, valsts uh, specifiskās lietas. Tātad tā ir tāda iespēja, kas prasītu vienošanos starp ANO un starptautisko kriminālu tiesu vai kādu citu nolīgumu. Bet uh, tehniski tas ir jautājums, ko, protams, var papētīt. Nu tā tad par neklātienes tiesu vai notiesāšanu. Uh, apsūdzētajam nesot klāt. Nu, mēs e, to nepraktizējam, tehniski tā ir iespēja, bet es domāju, vai šāda tiesa tiešām kalpotu savam mērķim, vai tas to varētu saukt par taisnīgu tiesu. Un e, tā tad e, gal galā cilvēki ir apsūdzēti par konkrētu noziegumu, netiek arestēti, viņi slēpjas, uh, Un eh, vai tiesa kaut ko dos? Eh? Un eh, kaut ko līdzīgu mēs esam apsvēruši, ka varētu izmantot, bet praksē mēs nekad neesam izmantojuši šādas neklātienes tiesas. Un es vēlētos uzsvērt, ka abi apsūdzētie ir, būtu jātiesā starptautiskam kara noziegumu tribunālam vai attiecīgi tam veidojumam, formējumam, kas būs mūsu pēctesis, pēctecis. Un Protams, ka nevajadzētu izplatīt tādu informāciju, ka viņus uh, varētu arī eh, netiesāt. Un paldies par visiem jautājumiem. Abi, thank you, profesor. Madam. Paldies, profesor Neitskund, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu eh, šīm debatēm un, protams, arī Pokāra kungam, kas ir bagātinājis mūsu diskusijas ar uh, savu uh, pieredzes bagātību, un es vēlētos pateikties uh, par sadarbību ar attiecīgiem komisijas dienestiem, sagatavojot šo ziņojumu. Es vēlētos kolēģiem sacīt, ka izskatīšu iespējas, un noteikti iesniegšu divus grozījumus pati savam, savai, eh, savam rezolūcijas priekšlikumam. Un eh, vienā, viens no šiem grozījumiem attieksies uz Horvātijas nevēlēšanos eh, sadarboties. Tas ir jaunums, bet šis elements parādījies pirms pāris dienām. Un arī paskaidrot, ka divi apsūdzētie ir jātiesā vai nu kar nozieguma tribunālam, vai uh, tam pēctecim, kas eh, tā tad paliks pēc tam. Un jautājumu par tiesā, lietas iztiesāšanu apsūdzētiem klāt nēsot, eh, par to jau tiesnesis atbildēja, es domāju, ka viņš ir daudz kompetentāks atbildēt uz šādu jautājumu. Es vēlētos pateikties kolēģiem un atgādināt, ka 17. februārī ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un eh, man liekas, ka marta pirmā sesija tā, kad mēs balsosim plenāru sēdē par šo ziņām. Jā, tieši tā. Ir atlikusi viena nedēļa, lai iesniegtu grozījumus. Es vēlētos pateikties uh, tiesnesim uh, Pakāram un referentiem un jums visiem. Un tagad mums ir jāpāriet pie nākamā jautājuma, un tas ir Eiropas parlamenta un valstu parlamentu attiecība attīstība atbilstoši Lisabonas līgumam. Uh, Es redzu, ka Andriju Dāfa kungs ir ierasties, un es dodu viņam vārdu. Jā, paldies, un sveiki visi. Man ir lūgts eh, izstrādāt atzinumu mm, par AFCO ziņojumu. kur autors ir man cienījamais kolēģis Elmārs Broks. un tas attiecas uz pieaugošo uh, dalībvalstu parlamentu uh, lomas eh, pieaugumu mm, Eiropas Savienības sistēmā, īpaši ņemot vērā to, ka Lisabons līgums iespējams stāsies spēkā. Un Broka kungs šodien atrodas Karlsruē e, konstitu, Vācijas konstitucionālā tiesā, kur viņš aizstāv uh, lietā, kas aizstāv Lisabonas līgumu lietā, kur tiek izskatīta šajā sakarā. Jau no paša sākuma tika noteikts, ka tā nav nekāda sacensība uh, starp Eiropas parlamentu un dalības valstu parlamentiem. Un uh, sacensība par to, kurš tad uh, kontrolēs kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un mums ir ļoti svarīgi, lai mēs šeit ņemot vērā, ka mēs esam arī tādi vēl diezgan nepieredzējuši šādas politikas veidošanā. Ņemot vērā, ka galvenā atbildība gulstas uz Nacionālo parlamentu pleciem eh, attiecībā uz nacionālas drošības jautājumiem. Taču mēs ar pārliecību varam sacīt, ka parlamentam ir arvien lielāka nozīme izskatot eh, kopējo, kopējās drošības problēmas, izaicinājums. Un eh, atbildi uz tiem. Un tā loma, ko spēlē Eiropas parlaments, protams, ir centrāla lai nodrošinātu demokrātisko pārliecību par eh, kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un tāpēc mēs varam izdarīt secinājumu, ka mums ir tāda papildus loma. Un mums eh, ir eh, šajā ziņā jāsadarbojas um, ar nacionālajiem parlamentiem, strādājot ar viņiem tando, tandēmā, lai mēs panāktu visu optimālāko rezultātu. Es domāju, ka mm, šeit ir divas, tā, divas tās lietas, kas izraisa bažas. Pirmkārt jau par finansēšanu šai politikai. Mums ir jāsaprot, ka mums katram ir eh, mūsu tiešie pienākumi. kontrolēt eh, izdevumus šīs politikas realizācijā. Un nākošais eh, jautājums, kas izraisa bažas, ir fakts, ka mums ir sabiedrībai jāskaidro, un mm, eh, jāļauj viņiem eh, objektīvāk novērtēt eh, mūsu loma, jo reizēm šķiet, ka sabiedrība to nenovērtē un tā ir ļoti vāja informēta par šiem jautājumiem. Eiropas Savienības klātbūtne mm, ir nevienmēr redzama ārpolitikā. Un dalībvalstu parlamentiem ir eh, pienākums eh, darboties kā vadītājam, kā kanālam, eh, kas tā tad nodrošinātu šo dialogu starp mums un uh, civildienestiem dalību valstīm, politikas, uh, politiskajām partijām, presi. Un šobrīd šī sadarbība vislab vis nedarbojas. Tātad uh, mēs esam uh, apskatījušies tātad šos uh, ciparus, kas mums nāca no Solānas kungu. Mēs esam apstiprinājuši viņu komisijā kā viceprezidentu un, un ārējā dienesta izveidošana. ir ārkārtīgi nepieciešama, bet eh, ir nepieciešams arī eh, mums uzraudzīt, rūpīgāk, sīkāk uzraudzīt kopējās ārējās un drošības politikas realizāciju. Un, ja Solānu var raksturot eh, kā paaugstinātu figūra Eiropas Savienībā, tātad eh, viņš jau tā kā pielīdzinās komisāram un attiet, ar, at, ir pelnījis attiecīgu respektu, bet tas nozīmē, ka mums viņš ir jāpakaļauj arī lielākai kontrolē. Es arī vēlētos <laughs> vērst jūsu uzmanību uz dažiem punktiem, kur ir pausts mūsu viedoklis par daudz dažādiem daudzpusējiem fórumiem, kuru ir kļuvis pēdējo desmitgadžu laikā stipri daudz, un es šeit atkārtoju viedokli, ko šis parlaments ir paudis jau agrāk, ka ir pienācis laiks, tikko Lisbonas līgums stāsies eh, spēkā, izbeigt uh, Rietuma Eiropas Savienības asamblēs darbību. Mums um, tā tad visu šo pieredzi no kopējās ārējās un drošības politikas vajadzētu izplatīt pa visām 27 dalību valstīm. Un šī tas eh, starp parlamentārā dimensija Mm. Eiropas parlamentā ir jāsaglabā un jāturpina veidot. Mums ir jānostiprina savas pozīcijas arī NATO parlamentārajā asamblējā. Valtanen ziņojumā uh, šis jautājums tika izskatīts, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs. Un tāpēc es to atkārtoju vēlreiz. Un iespējams, ka mums vajadzētu uzdot jautājumus vai apšaubīt uh, cita veida uh, daudzpusējos fórumus un darbību tajos. Desmitajā punktā es runāju par trījiem no tiem un uh, ir vienošanās izveidot vēl vienu austrumos ar mūsu partneriem, mm, kas ir iekļauti mūsu kaimiņattiecību politikā austrumos. Un daži no šiem formiem, daži no šiem formiem darbojas veiksmīgāk nekā citi. um, um, embers. Also... Tas mums, protams, uzliek vairāk pienākumu kā uh, parlamenta deputātiem un arī uz mūsu darbiniekiem un arī um, lielāku spiedienu uz finansējumu. Bet mums ir pienācis laiks kritiski paskatīties uz patiesajām vērtībām citu starpā, uh, lūkojoties uz to, ko parlaments dara dažādās apvienotajās uh, komitejās un tā tālāk. Un noslēgumā es gribētu likt priekšā turēties pie divu gadu konferencēm um, starp AFET komiteju. Un Nacionālo parlamentu ārlietu un drošības komiteju vadītājiem. Un es domāju, ka šeit mēs nerunājam tikai par uh, šo komiteju priekšsēdētājiem, bet arī par pārtīju grupu koordinatoriem no visām 27 dalību valstīm no, un no to parlamentiem. Un eh, arī no abām palātām eh, valstīs, kurās ir divpalātu parlamenti. Un šī sadarbība būs daudz veiksmīgāka, ja mēs veidosim tādu sistemātiskāku pieeju eh, šīm tikšanās reizēm. Un eh, šeit eh, parlamenta iekšienē mums ir iespējas tātad veikt specializāciju īpaši drošības un aizsardzības jautājumos tādējādi, lai mēs varētu pierādīt, ka esam patiesi eh, pelnījusi, pelnījuši patiesu cieņu kā uh, eh, vidutāji. Un uh, līdzvērtīgi sadarbības partneri uh, dalību valstu parlamentos. Es domāju, ka mēs abi, gan Brokkungs, gan es, piedalīsimies Prāgā Kozak sanāksmē pirms uh, sāksies vēlēšanu kampaņa. Un es domāju, ka um, eh, Afetkomis komiteja un Kozak ir uh, atbilstoši fórumi, uh, kuros uh, kurā mēs varam darboties. Tas priekšsēdētāji būtu viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Un tagad es lūgtu Hibaškovs kundzi uzstāties. Jā, un jums arī neuztraucieties. Omen Roitens kundze. Mani nozīmē kā ēnu referenti. Un uh, Es esmu uzticējusi kolēģiem eh, vest pārunas ar Dafu kungu. Ar jums, Dafu kungs, vienmēr ļoti patīkami diskutēt, bet nav tik viegli nonākt pie secinājuma. Tālāk es pāriešu uz nīderlandiešu valodu. Vispirms priekšsēdētāji. Tas fakts, ka ārlietu komiteja e, raksta atzinumu, tas jau ir, eh, tā jau ir ļoti laba zīme pat par sevi. Bet Eh, tad, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, mums vajadzēs daudz vairāk sadarboties ar dalībvalstu parlamentu kolēģiem, un tas nozīmē, eh, kā mums būs cita atbildība, mēs būsim atbildīgi par ārpolitiku un drošības politiku, tāpat laikā Nacionālo parlamentu kolēģi arī būs atbildīgi par savu darba daļu, un mums būs jāpārliecinās, jāsadarbojas ar viņiem, lai pārliecinātos, ka ministri dara savu darbu. Tā, tā kā ar politiku realizējot, mūsu darbs kļūst savstarpēji atkarīgs, un man liekas, tas ir labi. Es domāju, ka Dafa kunga tekstā tas ir ļoti skaidri pateikts bet mums ir ļoti lielā mērā jāpaļaujas arī uz sadarbību ar Kozakā, viņš sacīja. Kā jūs zinat, tad Kozakam kaut kā trūkst. Mēs tā īsti nezinām, kas ar to īsti notiek. Ne to īsti zina dalībvalstu parlamentos, ne šajā, tā kā mēs tā īsti nevaram uz viņiem paļauties. Protams, ka mums ir jāslēdz skaidrākas vienošanās sadarbībai ar Kozak nākotnē. Tas būtu viens mans ieteikums. Tālāk. Tad, kad jūs runājat par sadarbību, par to, ka mēs, teiksim, kontrolas ziņā kļūsim tā kā viens par otra uh, turpinājumu, nu, varbūt ne finansiāli, bet ja jūs to vēlaties patiešām darīt, tad es domāju, ka mums būs vajadzīgs kaut kas vairāk nekā tikai tikšanās reizi gadā ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Mums būs vajadzīga kaut kāda permanentāka struktūra. Tātad, kad es konsultējos ar saviem kolēģiem uh, Nīderlandes parlamentā tad ir um, noteikts mehānisms, lai būtu iespējama pietiekoša operatīva informācijas apmaiņa. Un tas, protams, nāk par labu, un tas noteikti nāks par labu arī mūsu ārpolitikai, ja mēs tādu izveidosim. Jo uh, mums būs lielāka atbildība Eiropas līmenī par šiem jautājumiem, un, protams, es ar referentu arī konsultēšos par šiem jautājumiem, un liels paldies Baškovas kundzei par to, ka jūs ļāvāt man pirmai runāt. Paldies! Oh, we have a little technical problem because... Mums ir radusies neliela tehniska problēma. Jūs zināt, ka šajā telpā es esmu vienīgais socialistu grupas pārstāvis šobrīd. Es atvainojos, bet es pabeigšu tomēr. Džo Lainens lūdza Severinu kungu izteikties par šo jautājumu. Severinu kungs aizgāja prom un viņš aicināja mani izteikt viņa domas šajā te darba kārtības jautājumā eh, ēnu referenta kapacitātē. Un es ļau, ceru, ka jūs man to ļausiet. Džo Lainens tātad ir mūsu ēnu referents. Viņš atbalsta Andrew Dafa loģiskos secinājumus Tātad no vienas puses ir jāstiprina attiecības ar dalību valstu parlamentiem, jo viņi ir atbildīgi par kontroli šajā jomā. Tanīpat laikā mums ir maksimāli jāizmanto savas iespējas caur budžetu un citādi. Iespējams, jūs zināt, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, tad uh, būs sarunas par uh, tuvu, par šo te pārāk tuvajām attiecībām starp komisijas priekšsādātāju vietnieku un Eiropas Savienības ārlietu ministru un Eiropas parlamentu. Trešajā punktā Jolainens gribētu svītrot vienu vārdu. Šajā punktā ir teikts, uzskat, ka Eiropas parlamentam ir komplementāra loma ietekmēt un arī atbalstīt kopējā arī un drošības politiku, Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Tā ir funkcija, ko Eiropas parlaments var veikt, tikai tandēmā vai sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem, jo Lēnins uzskata, ka vārds tikai un vienīgi būtu jāsvītro, jo tas tad izklausās pārspīlēt. Tas arī viss no Jolēnina puses tagad aicināšu izteikties Hibaškovs kundze, un šoreiz jūs nevarat izvairīties no runāšanas. Paldies, es nemaz netaisos izvairīties. Godātie kolēģi, draugi, jūs mani pazīstat jau piecus gadus. Jūs zināt, ka parasti es. Uh, pārāk daudz neuzsveru savas valsts intereses runājot komitejās, un tā nedarīšu arī šoreiz. Un tomēr mana valsts šobrīd Eiropas Savienībā ir prezidējošā. Divas nedēļas pirms prezidentūras sākuma mans valsts premjers paziņoja, ka Lisabonas līgums tikšot ratificēts Čehijas parlamentā pirms prezidentūras sākuma. Mans premjerministrs ieradās mūsu mīļotajā parlamentā plenāru sēdē, manuprāt, 16. janvārī, ja nekļūdos. Tad savā runā viņš arī solīja, ka divu nedēļu laikā ratificēs Čehijas parlamentā Lisabonas līgumu. Ir pagājušas pēc trim nedēļām kopš šīs runas. Viņa vietnieks teica, ka esot vajadzīgi vēl divi, trīs mēneši ratifikācijai. Mēs zinām, ka drīz Prāgā notiks Kozak tikšanās. Lisabonas līguma ratifikācijas jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Es domāju, ka vajadzētu izmantot šo ziņojumu ļoti pozitīvā un konstruktīvā veidā, proti tajā vajadzētu minēt to, ka ir nepieciešams veicināt sadarbību starp Eiropas parlamentu un Čehijas republikas parlamentu. E, proti Eiropas parlamentam būtu jāatbalsta Čehijas parlaments, uh, Eh, ratifikācijas procesā. Tādējādi piešķirot Čehijas parlamentam lielāks pilnvars KDP un EDAP, eh, un Čehijas EDAP misijas tad varētu aktīvāk darboties. Kādēļ es to pasvītroju. Tādēļ, ka pēdējo nedēļu laikā Čehijas parlamentā ir struktūrētas debatas par dažādiem jautājumiem, tīpaši par Afganistānu un arī par Kosovu. Ir bijuši dažādi izteikumi par Lisabonas līgumu. Daži deputāti ļaunprātīgi izmanto to, ka Lisabonas līgums nav ratificēts. Viņi aizbildinās ar to, uh, negribēdami palielināt Čehijas miera uzturētāju skaitu ISAF misijā Afganistānā un arī Kosovā. Es esmu daudz strādājis ar Broku kungu, ar Dafu kungu. Es domāju, ka šis ziņojums ir vēl viens veids, kā mēs varētu aicināt eh, Čehijas parlamentu ratificēt Lisabonas līgumu. Tātad pasakot, ka tādējādi viņi vairāk varēs piedalīties KDP un EDAP, un es esmu gatavi iesniegt grozījumu šajā virzienā. Lūdzu, mēģiniet atcerēties, mēs neesam īrija. Čehija ir valsts kura ar Eiropas parlamentu atbalstu var uh, pavisam viegli ratificēt Lisabonas līgumu. Ibaškos kundze, es jūs saprotu. Piektdien būšu Prāgā, redzēšu, ko var darīt no savas puses. Jurij Kungs, lūdzu. Hvala, kolega predsedujoči. Jaz bi samo v zvezi. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Sastībā ar šo atzinumu ko sniedz Dafkungs, vēlos uzdot jautājumu, proti par desmito punktu. Šeit ir sacīts, ka ir nepieciešams vispārēju izvērtējumu veikt parlamentārajos formos, un šeit minēti trīs. Man interesētu, kā šis uzdevums varētu tikt veikts. Es to saku tāpēc, jo agrāk savā valsts parlamentā, kā tās loceklis, biju arī Eiropa parlamenta mm, Eiromed loceklis, un tur bija runa par to, kā da, ir pievienotā vērtība šiem formiem, bet ir arī citi sarunu partneri. Mēs domājam, ka šāda asamblēja no Eiropas skatu punkta uh, veikt šādu evaluē, evaluāciju, būtu jāņem vērā arī citi sadarbības partneri. Es domāju, visus trīs reģionālos parlamentāros fórumus, ka tie šeit ir būtiski, bet tos nedrīkst eh, skatī, apskatīt tikai ņemot vērā izmaksu faktoru. Paldies, Dafkungs, vai jums ir komentāri? Manuprāt, jā. Esmu ļoti pateicīgs visiem tiem, kas izteicās. It īpaši esmu priecīgs dzirdēt signālus par to, ka Čehijas parlamentārieši beidzot taisās pielikt punktu šim ārkārtīgi garajam un sāpīgajam Lisabonas līguma ratificēšanas procesam. Esmu bijis Prāgā daudz kārt pēdējā laikā. rudenī bija daudzkārt Prāgā un tagad pēdējā laikā, un es domāju, ka mēs labi pārzinām Čehijas partiju politiku nianses, un kā informēti lietotāji varam ļoti uzmanīgi izturēties pret šo delikāto jautājumu Čehijas kontekstā. Jūs pieminējāt šo konkrēto jautājumu par dažādo misiju finansēšanu. Līgumā ļoti skaidri tiek noteikta atšķirība starp kopējām KDP un EDAP izmaksām. Tās tiek tātad finansētas no Eiropas Savienības budžeta. Un mēs kā uh, budžeta līdzlēmēji institūcija līdz ar to tiešām tiekam tieši skarti. Mums ir tieša teikšana šī budžeta noteikšanā. Tāpat arī mēs piedalāmies finansējumu izlietojumu laika grafika noteikšanā. Tāpat arī mums ir ietekme uz to tempu, kā kādā aug Eiropas ārējo darbību dimensija. Tiklīdz līgums būs stājies spēkā, tā notiks šī Eiropas ārējās dimensijas ātra veidošana. No otras puses ir faktisko operāciju izmaksas uz vietas. Un šīs izmaksas sadz dalību valstis. Es nedomāju, ka tas ir tāds galīgs risinājums problēmai, taču tas ir pagaidu risinājums, patreizējais risinājums, kas tiek piedāvāts, ko piedāvā Lisabonas līgums. Es piekrītu, ka mūsu galvenais mērķis ir uzrunāt padomi. Un šajā ziņā Oimenai Rutenai ir taisnība. Galvenā uzmanība būtu pievēršama ministru sniegumam. Mēs varam kopā visi kā Eiropas parlaments mēģināt ietekmēt ministru viedokli. Mēs varam rūpīgi sekot informācijai, būt klāt tur, kur mēs varam būt klāt un rūpīgi uzraudzīt notikumus. Jūs pilnīgi pareizi uzdevāt jautājumu par Kozaku norisi Prāgā. Vai tā būs būtiska tikšanās? Kāda būs Kozaka nākotne? Es domāju, ka tā būs pozitīva. Bet, protams, ka Kozaka funkcija ir ierobežota. Tā ir dalībvalstu parlamentu un mūsu tikšanās ar mērķi pārbaudīt notikums. Tās uzdevums ir arī apmainīties ar paraugu praksi starp dalī, valstu parlamentiem, dalīties pieredzē, kas darbojas viņu valstīs un kas nē pieejas ir atšķirīgas šajās 27 dalību valstīs. Un šīs atšķirības patiešām ir pārsteidzošas. Ļoti bieži augšpalātas un apakšpalātas kādā vienā konkrētā valstī arī neizvēlas vienu pieeju. Bieži vien ir atšķirīgas kultūras, atšķirīga darbības praksi un pārbaudas metodas pat vienas valsts augšpalātā un apakšpalātā, ir tīpaši tas attiecas uz kopējā ārēju un drošības politiku. Tāpēc ir ļoti interesanti uzklausīt šo atšķirīgo pieredzi, izlasīt labāko Es domāju, ja kādam ir patiesi interesi par to, tad viņš var daudz ko iegūst no šādas viedokļa apmaiņas. Iespējams, ka mēs varētu uzlabot paraugu prakses izplatīšanas veidus. Pagaidām esam bijuši visnotaļ diskrēti. Kozak arī savu šo darbību īpaši nepublicē. AFCO komitejas ziņojumā, kur autors ir Broku kungs, viņš piedāvā konkrētus pasākumus, kuru mērķis vairāk iesaistīt Eiropas parlamenta deputātus dalībvalstu parlamentu darbībā. Mani pārsteidz trede kamera pieredze, kur tas acīm redzot darbojas ļoti labi. Un visbeidzot, par man priekšlikumu desmitajā punktā, kur mēs mēģinam izvērtēt dažādo forumu darbību un to papildus vērtību. Domāju, ka šo jautājumu varētu izvirzīt kopīgajā konferencē darba kārtībā. Tikšanās ar dalībvalstu parlamentiem notiek divreiz gadā. Mēs varam uzdot jautājumus dalībvalstu parlamentāriešiem, ko viņi domā par šiem dažādiem fórumiem. kāda ir viņu pieredze, un es domāju, ka mēs iegūsim ļoti interesantu viedokļu apmaiņu. Tās gaitā mēs redzēsim, kam šīs lietas, šie fórumi, tādi kā Eirolat, AKK, Eiropas Savienības parlamentārā asamblē un citas, šķiet svarīgas un kam nē. Tad ārlietu komitejai būtu arī kārtīgi jāsagatavo šādām diskusijām. Būtu arī jāizvērtē sava darbība. Manuprāt, tas varētu būt interesanti. Paldies! Paldies Dafa kungam! Man tikai jāpiebilst vēl tas, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. februārs, pulksten 12. dienā. Pāriem pie devītā darba kārtības punkta pirms pievienošanas instrumenta budžeta izpildes kontrole. Atbildīgā komiteja ir kont komiteja. Es redzu, ka referents arī ir šeit, un tas ir Sent Ivanī kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, izteikšos ļoti īsi. Gribētu tikai vissvarīgākos punktus šeit pieminēt. Pārējo atzinumu jūs varat izlasīt paši. Pirmais un svarīgākais punkts, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka visām saņēmēju valstīm mēs, mums ir jāpiedāvā vienāda pieeja visajām, visiem ārpolitikas instrumentiem. Mums jābūt šim vienlīdzības principam. Otrakārt, mums būtu ļoti mērtiecīgi jāpiedāvā tiešās, jāreklamē tiešie ieguvumi, kas ir mūsu eh, partnervalstīm. Treškārt, mēs nožēlojam, ka pirmās eh, partnerības programmas tika pieņemtas tikai 2007. gadā un dažas 2008. gadā, tātad pavisam nesen. Ehm, mēs nevaram vēl izvērtēt šo programmu darbību, jo ir pārāk maz laika pagājis. Es gribētu aicināt komisiju pātrināt projektu īstenošanu un piešķirt um, līdzekļus, kas ir asignēti šīm programmām. Esam priecīgi par to, ka Eiropas komisija ir paredzējusi piešķirt vairāk līdzekļus tādām programmām kā Tempus, Erasmus Mundus un jaunatne darbībā. Es augstvērtējam to, ka vietējās nevalstiskās organizācijas ir iesaistītas e, šajās programmās, e, tātad IPA programmās. Un e, mēs uzskatām, ka IPA ir jāatbalsta arī vīzu liberalizācijas programmas tas varētu būt viens no instrumentiem. Ir iesniegti divi grozījumi, abus tos pieņemu, neredz nekādas problēmas ne ar vienu, ne ar otru, jo tie nav pretrunīgi. Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies. Die Berichterstatterin Frau Kratzer. Kratzeres kundze, kas ir referente. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām esmu priecīgi, ka var būt klāt šajās īsajās diskusijās par atzinumu, ko es esmu rakstījis par pirms pievienošanās instrumentu budžeta izpildes kontroli. Piekrītu tam, ko teica referents par laika grafiku. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai abas komitejas, AFET un budžeta kontrolas komiteja, vērstu padomus un komisijas uzmanību uz laika grafiku. Citiem vārdiem sakot, jāparūpējas par to, lai nebūtu tālākās programmu īstenošanas novilcināšanas. Un patreizējo novilcināšanu mēs nedrīkstam izmantot kā tādu aizbildinājumu, lai pārtrauktu finansējumu. Vēl kaut kas, kam es ceru jūs piekritīsiet. fāras apārdu un citu programmu ieviešanā mēs esam konstatējuši problēmas. Šīs programmas tika attiecināts uz valstīm, kas tagad ir kļuvuši par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādēļ arī ir radies šīs budžeta kontrolas komitejas pašiniciatīvas ziņojums. T tās, tā, šī ziņojuma galvenā doma ir jau programmu norises sākotnējās fāzēs kontrolēt tās. Mēs esam aicinājuši revīzijas palātu uh, izteikt savu vērtējumu par to, kā tiek izpildīts šis budžets, pirms iestāšanās budž instrumenta budžets. Ir arī sākotnējie secinājumi, kas nāk no Eiropas komisijas. Eiropas komisija uzskata, ka pirms pievienošanās instrumenta līdzekļi būtu jānovirza uz konkrētām jomām tādām kā cilvēktiesības, pārobežu sadarbības, sieviešu tiesības, tāpat arī drošība darba vietā. Šo ziņojumu mēs apspriedīsim 17. februārī. Protams, kā Eh, visi ieinteresētie deputāti tiek aicināti ierasties mūsu komitejā uz balsošanu. Paldies! Paldies, vai es varu dot vārdu komisijai? Lisakungs, vai jūs vēlaties? Uh, thank you very much. Paldies! Mēs ar lielu uh, interesi uzklausījām uh, referenta piezīmes. Un eh, politiskā virzība, manuprāt, mēs to esam jau pauduši, un es, eh, protams, izstāstīšu, ko komisija dara, lai mēs eh, tā tad darbotos saskaņā ar šīm politiskajām vadlīnijām. Paldies, vai vēl ir kādi komentāri vai jautājumi no kolēģa puses? Labi. Tad mēs šo diskusiju noslēdzam. Rītdien pēcpusdienā notiks balsošana pēdējais darba kārtības, kārtības punkts šodien - reformas līguma finansiālie aspekti. Atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja, komiteja un arī atkal kolēģis Ištvens Sent Ivani ir atbildīgais. Paldies priekšsēdētāji, jūs ungāru valoda kļūst ar vien e, skaistāk ar katru reizi, e, bet es vēlētos izteikties pavisam īsi jo mm, iepriekšējās diskusijas laikā par Dāfa kungu ziņojumu jau skāra daudzus no tiem jautājumiem, kurus vajadzētu apspriest tagad. Mēs jau runājam par Lisabonas līgumu, un mēs zinām, ka tas ievērojami ietekmēs eh, kādu Bet vēl kāds punkts ir ļoti svarīgs. Mēs pašlaik neesam tādā situācijā, lai varētu veikt eh, galīgo finansiālo aplēsi, jo mēs pagaidām nezinām, kāds, eh, kāda būs institucionālā schēma. Mēs tiešām ceram un mēs sagaidām no komisijas un no padomas, uh, tādu skaidru rīcības plānu par racionalizācijas metodēm un pasākumiem, jo mēs gaidām būtisku administratīvo izmaksu samazinājumu. Protams, ka mēs varam noteikt kaut kādas vadlīnijas, bet nevaram, protams, vēl runāt par gala rezultātu, jo tā tad institucionāla uzbūve pagaidām nav skaidra. Līdz ar to arī budžeta uh, Uh, apropriācijas ir jāveido um, balstoties uz to institucionālo, teiksim, vienošanos un konkrētiem skaitļiem, par kādiem mēs vienosimies tad, kad pienāks laiks. Ņemot vērā sarežģīto budžeta situāciju, mums ir jāvērš uzmanību uz to, lai nebūtu uh, nekāda papildus sloga uz esošajām uh, piešķīrumu un maksājumu apropriācijām, tas uh, vismaz ir paredzēts pēdējā budžeta pārskatā, lai uh, ceturtajā un piektajā uh, kategorijā mums būtu pietiekoši daudz resursu. Protams, ka mums šeit ir vajadzīgs palielinājums, tam ir jābūt reālam un mums ir jā. Jāpārskata tā tad finansējums, jo uh, Par to mēs rīt runāsim, kā mēs jau vienojāmies, un ir vēl kāda pamatprasība, lai tiktu piešķirts pietiekošs finansējums jaunajai institucionālajai struktūrai. Tas ir ļoti būtiski, lai šeit pietiktu šī finansējuma, un mēs visi tam piekrītam, ka pašlaik uh, tas nav pietiekams. Kas attiec uz Lisabonas līgumu, tad tur tas iedibina jaunas procedūras kas sniegs eh, tādu ātrāku pieeju, piekļuvi Savienības budžetam. Un man šeit ir jāsaka, ka pēc manām domām visas eh, ārējās darbības un ārējie eh, pasākumi jāfinansē no kopienas budžeta un tikai ārkārtas gadījumi jāfinansē uh, no dalību valstu uh, puses uh, un jālūdz viņu atbalsts uh, šajā ziņā. Lai mēs varētu izvērtēt finanšu ietekmi, mēs aicinām komisiju un padomi tātad sniegt tādu konkrētu rīcības plānu, pasākumu plānu, kas ir nepieciešams, lai mēs uh, izveidotu tādu galīgo plānu, kas būs darbi, darboties spējīgs. Paldies komisijai vārds. Emilā. Jā. Miller kungs. Chairman, um, the commission welcomes you. Komisija apsveic komitejas izstrādāto atzinumu un mēs esam tātad ņēmuši vērā šos komentārus un saturu, bet jūs saprotat, ka šī brīdī komisija neko daudz nemaz nevar pateikt. Mēs eh, sacījāt, ka budž... Eh, es gribētu atzīmēt, ka budžeta dokumentos, kas ir publiski pieejami, mēs jau esam eh, izdarījuši šādas atzīmes par to, ka līgums stāšanās spēkā ietekmēs budžetu. Un es piekrītu Santivānī kungam, mm, ka ir par agru veikt precīzes aplēces, var izdarīt tikai aptuvenas, ja tāds būs, un komisija vēl nav gatava uh, sacīt, eh, kādas konkrēti būs šīs sekas, šī līguma stāšanās spēkā ietekme. Un tagad, eh, nu, nav īstais brīdis pieņemt lēmumus par to, kas notiks tad, ja notiks kaut kas cits, kas vēl nav noticis. Paldies! Paldies, vai ir vēl kādi komentāri no kolēģa puses? Neizskatās, ka tas tā būtu. Tad vēlos tikai darīt zināmu, ka tā kā laika ir maz, Tad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. februārs 12. dienā. Lūdzu jūs iesniegt grozījumus angļu valodā, izņēmumu kārtā. Tas bija šodienas darba kārtības saraksts. Es jums sirsnīgi pateicos par jūsu līdzdalību un rīt pulksten deviņos tiekamies atkal. Paldies!